Herr Präsident! Ich freue mich, dass Sie den Weg. Dien, es priecājos, eh, ka mēs atkal esam tikušies, nu jau pusotru gadu, eh, kopš eh, mēs arī uzturam tādu intensīvu kontaktu, esam divas reizes bijuši arī jūsu valstī. Ja, funktioniert es jetzt? Ist noch keine Trans Übersetzung. Tad vai ir nodrošināts tā arābu valodas tulkojums vai skan arābu kanāls? Vai es varētu saņemt kādu signālu, saka priekšsādātājs? Work now? Yeah, it works. It works. Emma, sorry, have a The right channel. Does it work now? Yeah. Herr Präsident, herzlichen Dank, äh, dass Sie. Priekšsēdētāj kungs, man ir liels prieks redzēt jūs šodien Eiropas parlamentā. Mums ir atkal viens nozīmīgs atskaits punkts. Mēs esam saņēmuši jaunākās ziņas, ka tiešām ir izdevies panākt uh, pamieru Sīrijā, ka tas būs iespējams. Tas ir tieši arī skar jūsu valsti. Pēdējo pusotru gadu laikā mēs esam vairākas reizes tikušies Beirūtā un arī šos jautājumus pārunājuši. Un mēs arī vēlētos, lai viss miera process tiešām turpinātos, lai jūsu valsts, kas ir pakļauti ļoti nopietniem masiem konfliktiem starp dažādiem politiskiem grupējumiem, reliģiskām frakcijām, nu, tas viss tieši arī novādzina jūsu valsti. jūsu valsts ir spējusi uzņemt 1,4 miljonus bēgļu valstī, kurā dzīvo 4 miljoni iedzīvotāji. Tas ir milzīgs sloks. Un, ja rēķinam proporcionāli, Eiropiešiem tas neatverami. Mums, mēs uzskatām, ka ir milzīgs spiediens, lai uzņemtu bēgļu, kas ierodas pie mums, apzinoties visas nopietnās arī izmaksas un problēmas, bet ja to salīdzinu jūsu valsts sniegumu, cik daudz cilvēkiem jūs esat spējuši sniegt atbalstu un pajumti, nu tad īstenībā tas, ko Eiropa spēja piedāvāt un ir paveikts, ir nieks. Un es vēlētos, vēlētos reiz sākumā norādīt. Jau Sīrijas konflikta ietvaros mēs esam sapratuši, ka mums ir jāspēj sniegt daudz vairāk, lai arī spētu atvieglot jūsu valsts nopietno slogu. Es vēlētos jums aicināt pastāstīt šodien par iekšpolitikas attīstību jūsu valstī. Kopš eh, nu jau diviem gadiem jums vairs nav sava prezidenta, jo jūs nesat, jūsu valstī politiķi nav spējuši vienoties par vienu kandidātu, jeb eh, citu veidu atkal politiskie spēki noraida kristiešu kandidātus. Jo norāda, ka tas nav pieņemami, ka kristietis kļūtu par uh, prezidentu jūsu valstī. Varbūt jūs arī varētu pastāstīt, jūs, kas arī ļoti labi zināt, kā darbojas šī kopiena, um, kā jūs redzat jūsu valsts attīstības nākotni, kā jūs redzat, kā varētu attīstīties politiskā situācija. Ja mēs skatāmies jūsu valsts vēsturi, jau skolas laikā es mācījos, ka Lebāna ir vid, to austrumu Šveice. Nu, un šodien ja mēs tiešām redzētu to, ka kristiešu e, šīti varētu arī apvienoties un nodrošināt tādu valsts politisku attīstību mirzību, tad Libāna varētu kļūt par paraugu citām valstīm reģionā. Nevienai citai valstī reģionā nav tādas iespējas un attīstības šāds potenciāls kā jūsu valstī. Šobrīd gan jūs atrodaties ārkārtīgi sarežģītā situācijā,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 priekšsādātāja kungs, es vēlētos katrā ziņā jums pateikties par šādiem uh, laipniem arī e, vārdiem, ka jūs esat arī uzaicinājuši mūs šeit. Paldies arī Beļģijas parlamentām, kas arī organizē manu vizīti un uh, šādu sanāksmi. Un varu šodien uzrunāt arī cienējamo ārlietu komiteju. Es vēlos pirmkārt izteikt uzreiz atzinību par jūsu sniegtu atbalstu. Jūsu atbalstu finanšu formā Libāns parlamentam. Jau kopš 2000, nu, nu, šī bija konkrētā programma līdz arī šajā gadā, tātad 16. gadam, kas spēja arī nodrošināt tādu ciešu parlamentu iesaisti. Uh, Libānas parlamentam. Arī tagad eh, cieša sadarbība Eiropas parlamentu. Mums pat arī ir šis tiešais parlamentu pārstāvs, Eiropas parlamentu pārstāvs Libānas parlamentā, un viņš ļoti nopietni strādā. Un tādā veidā mēs arī ļoti cieši varam sadarboties. Mēs esam labi informēti arī par situāciju Eiropas Savienībā un īpaši arī Beļģijas situāciju. Ja mēs ņemam arī Beļģiju un arī plašāku geogrāfisko kontekstu, kas arī veido visciešākās saiknes starp Eiropas Savienību un Libānu. Nu, te ir ļoti sena vēsture, gan geogrāfiska, gan uh, tirzniecības vēsture, uh, ekonomikas vēsture. Un īstenībā jau es domāju, ka mūsu priekšteči ir spējuši nodrošināt daudz vēl ciešāku sadarbību, kā mēs šodien to spējam īstenot. Jūs arī jautājāt, jautājāt, kā es redzu šo situāciju un ko mēs varam darīt, lai nodrošinātu tādu stabilitāti un mazinātu spriedzi tuvajos austrumos. Nu, te ļoti rūpīgi jāskatās, jo līdšanējie dažādi eksperimenti jāatzīst ir izgāzušies un cietēji bijuši iedzīvotāji. ja mēs skatāmies, kas ir bijusi plašākā globālā kontekstā, gan Āfrikas, gan Āzijas valstis ir piedzīvojušas um, no nu, šī visdažādākās situācijas un ir redzams, ka tāda iejaukšanās citu valstu uh, situācijā nav devusi risinājumu mēs apzināmies, ka liela daļa no problēmām, protams, ir nacionāliem cēloņiem. Un tādēļ ir ļoti nepieciešams lai mēs nespēlētos ar uguni, bet apzinātos situācijas nopietnību. Sapnis par to, kā izdotos īstenot, pilnībā izmantot savus dabas resursus, un otras puses šīs eh, teorija par konstruktīvo haosu, kas piedāvā kā atšķirīgus instrumentus, nu tas nevar turpināties. Ir jāspēj vienoties, ir jāspēj nodrošināt kopīgo interešu aizstāvība. Ja mums ir šis ietvars 5 plus 1, sarunas arī ar Irānu un e, citas vienošanos, ko aktīvi iesaistās Eiropas Savienība, nu te vismaz ir cerība. Kāda ir aktuālā situācija Libānā? Nopietnā politiskā spriedze. Nu, te ļoti sasarvien šī situācija Kopš mums ir šī konstitucionālā krīze, kopš eh, prezidenta vēlēšanām. Mēs apzināmies savas politiskās problēmas. Tas varbūt līdzinās arī šobrīd um, Eiropai kādreizējos krīzes apstākļos. Un jāatzīst, ka mums, diemžēl, nav izdevies dialogu ceļā atrisināt šo problēmu. Mēs it kā piesaistām visus atbildīgos, mēs runājam arī par iespējamo procesu vēlāko virzību, par visu iespējamo kandidātu plašāku iesaisti, arī armijas iesaisti, bet uh, šobrīd tas, uh, tas ir tikai process. Tālāk mēs runājam arī par divpusējo procesu kur iesaistam arī Hezbollah, un tādā veidā mēs pievēršam ļoti nopietnu politisko uzmanību. Un kādā ziņā mīkstinām mm, to konfliktu, kas ir iespējams tad dažāda veidām politiskām reliģiskajām grupām. Treškārt, mūsu ciešanas, mūsu pārdzīvojumi ir jau mm, tiešām ļoti nopietnas, bet papildus mēs esam spējuši uzņemt nevis 1,4 miljonu, bet pat pusotra miljona bēgļus mūsu teritorijā. Papildus tam vēl ir jāpieskaita 2 miljoni palestīniešu bēgļu. Es domāju, jūs noteikti to būs dzirdējuši. Tātad jūs noteikti zinat kāda ir mūsu situācija. Bet vai jūs vispār zināt, kur ir vēl otrā valsts, kas spētu līdzināties kaut vai uzņemtu pusi? Mm, e, tad sanāk, ka mēs jau uzņemam tikpat daudz e, pusi no tām iedzīvotāju skaistu, kas būtu kopējā saskaitām. Tas tiešām veidojuši uz 2 miljonus, un mēs esam 4 miljoni libānieši. un uh, tas prasa, protams, ļoti daudz resursu. Mums te ir nozīmīgs atbalsts bijis šobrīd no ANO, bet ar to jāatzīst nepietiek. Lai nodroši tiešām palīdzību bēgļiem, kāds viņam arī pienāks, uh, vispār lai nodrošinātu cilvēku tiesības uz dzīvību. Uh, bēgļiem mēs eh, darām viņu vislabāko, vien mēs varam nodrošināt arī atbalstu. Un šobrīd, jā, ir arī tāda situācija, ka. Kā mēs, protams, nevaram, un mēs arī nemēģinām savus bēgļus mēģināt kaut kā pārsūtīt tālāk uz jūsu valstīm. Mēs tieši otrādāk, mēs gribam tiešām strādāt problēmu cēloņiem. Un mēs no savas puses vēlreiz arī vēlos atbalstīt un vēlreiz apliecināt mūsu centienus nopietni sadarboties ar Eiropas Savienību problēmu cēloņu atrisināšanā. Tālāk, priekšsādātāji ir, protams, ļoti nopietnas uh, arī šobrīd aptverums Eiropas labēji radikālās partijas, kas, manuprāt, īstenībā šobrīd grauj visu, ko kādreiz Eiropas sabiedrība kopumā ir sasniegusi. Mēs redzam, ka arī mūsu sarunas Londonā, diemžēl, nespēja atrisināt bēgļu problēmu. Mēs esam lūguši atbalstu, piemēram, elektrocentrāls izbūvēji Libānā, lai tiešām varētu uzlabot situāciju, bet diemžēl nesam saņēmuši nepietiešamos resursus. Turklāt, protams, valsts budžets šobrīd tiek noplicināts, tas nespēja apmierināt visas vajadzības, jo mums ir šis ļoti nopietnais gan palestīniešu, gan sīriešu bēgļu skaits. Eiropas kaimiņu attiecību politikā. Mēs esam, protams, pateicīgi par šādu īstenoto politiku un uh, atzīstam, ka tā ir bijusi ļoti liederīga. Tā arī visos jautājumos, kas skar mobilitāti un migrāciju. Piekārt, es arī vēlos noteikt, ka Libāna nekādā veidā netraucē arī nevalstisko organizāciju darbam. Mēs esam viņam ļoti pateicīgi par viņu aktīvo iesaistu un darbību Libānā arī īstenot Eiropas Savienības eh, programmas. Mēs vēlamies jums pateikties par visiem materiāliem un atbalstu, ko jūs esat nodrošinājuši. Tāpat arī palīdzot mums arī jūras robežu sargāšanā Dāmas un kungi, Libāna ir piedzīvusi daudz karus, starptautiskus un reģionālus. Mēs esam piedzīvojuši visu, var teikt, mūsu reģionā. Lai arī citreiz tiem bijuši ļoti nopietni labi nolūki, savukārt, nu, tieši mūsu valsts tas ir nostādījusi ļoti sarežģītā un neiespējamā situācijā. Es esmu par to, ka mēs meklējam politiskus risinājumus reģiona konfliktiem. Būtu ļoti svarīgi, lai visas reģiona lielvalstis iesaistītos. Beigu krīze atklāja to, ka mums ir jāmeklē citi risinājumi, ir jāmeklē tiešām problēmu cēloņu un jāatrisina tie. Mēs nevaram vienkārši pārcelt problēmas uz uzņēmošo valsti. Vai nu te runāt par Arābu kaimiņu valstīm vai Eiropas valstīm? Tur ir ļoti nopietni izaicinājumi. Mēs redzam, ka pieaug arī islamfobija Tāpat arī pieņem, ka jūs esat saņēmuši ļoti precīzu informāciju par citiem jautājumiem. Šobrīd dažādi veidi aizdomās turētās personas tiek arī aizturētas un izraidīts no valsts. Ja mēs skatāmies, ka šobrīd gan nav nodrošināts vēl pilnīgi tāda kontrola Un um, starptautiskā atbilde, ANO uzraudzība un kopējā cīņa pret terorismu. Būtu vēl jānostiprina. Šobrīd, nu, tur ir visdažādākās izpausmes gan Jemenā, gan arī citās Persijas līča valstīs. arī Lībijā, mēģinot sagrāt visas naftas rezerves, tāpat arī Somālijā vai Nigērijā, Boho Haram, tāpat arī e, varbūt tāds e, latentās e, grups Eiropā, kas arī gaida izdevīgu brīdi. Dāmas un kungi, es vēlos vēlreiz uzsvērt, tuvo austrumu problēmu atrisinājums ir iespējams caur Palestīnu. ir jādod arī Palestīnai tās zemes teritorijas. Mēs Libānā ļoti rūpīgi sekojam, kas notiek Palestīnā, kas notiek ar mūsu kaimiņu. Mēs, protams, arī sekojam notikumiem Eiropā, kas ir arī mums paraugs demokrātijai. Libāna šobrīd ir sarežģītā situācijā, bet mēs katrā ziņā arī apzināmies savu uh, pie, vēsturisko lomu un pieredzi, kur mēs pierādi, esam jau iepriekš pierādījuši, ka var sadzīvot dažādas uh, reliģijas un konfesijas. Tādēļ, ja skatāmies arī uz Franciju un Beļģiju, es aicinātu patiešām precīzi uh, ievērot visas nolīgumus, kuras esam kādreiz parakstījuši par vispušu interešu aizstāvību. Paldies! Barbēlīkungam tālāk vārds. Paldies, priekšsādātāji! Esiet sveicināts godātais Libānas parlamenta priekšsādātāja kungs! runāt par tuviem austrumiem, parasti visbiežāk lietotais vārds ir drošība, drošība arējo. Robežu drošība, Eiropas Savienības drošība, mūsu apsvērumi par Schengenu, vai tā vispār vēl turpinās vai nē. Mēs runājam arī par bēgļiem, par viņu drošību, par viņu dzīvības apdraudējumiem. Uh, Un mēs runājam par kādiem pasākumiem. Tā kā divas puses. Un es īsi vēlētos pievērsties šiem diviem jautājumiem, lai gan es apzinos, ka mans runas laiks ir ļoti īss. Man būtu jautājums jums. Vai ir iespējams Eiropas Savienības valstīm un tranzītu valstīm kaut ko vēl vairāk izdarīt? Es saprotu, te var būt arī papildus nauda, papildus iespējas bēgļiem, Te, protams, ir mūsu arī ciešākā saikne ar citām valstīm. Nepietiek, ja mēs tikai izstrādājam savu stratēģiju. Tā, tā vēl nav pabeigta Eiropas Savienības līmenī, bet ar to arī nepietiks. Ir jāmeklē cieši sadarbības starp ANO aģentūrām. Tāpat arī, ja mēs esam par Libānu, un par lēmumiem, ko pieņem Eiropas Savienība. Nākošie mēneši būs ļoti svarīgi. Es ceru, ka būs arī politisks risinājums. Iespējams, ka daļais risinājums Bet aktuāls jautājums, kādā veidā mēs spēsim turpināt Eiropas vērtības un uh, arī palīdzēt tā daļai, kas varbūt nav gatavi šādai pieeja. Uh, thank you, Chair. Uh, Mr. Speaker, Alan Vasalan here. Thank you for your words. Paldies. Godātais priekšsēdētāja kungs, Es tiešām vēlos arī izteikt uzreiz atzinību par jūsu valsts milzīgo sniegumu, sniedzot palīdzību bēgļiem. Tas ir apbrīnojami, ko jūsu mazā valsts spēja izdarīt. Šis četru gadu garumā jau ielikušais kars, uh, un savukārt no jūsu puses, ko jūs spējuši nodrošināt, arī bērniem izglītību, bet, nu, es zinu, ka ir liels arī lietas, kuras jūs uzskatāt, ka nav vēl izdevies, vai jūs varētu arī pastāstīt par to. Un vēl par Sīriju Kā jūs redzat, kādas ir tālākās sekas jūsu valstī? Kāds tieši apdraud jūs un kādi ir riski? Ausrevičijos kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es augstu novērtēju šo mūsu šodienas dialogu. Es sēžu šeit, lūdzu. No jums pa labi. Man būtu jautājums. Kā tieši praktisko palīdzību jūs sagaidīt no Eiropas Savienības? Kā palīdzību migrācijas krīzē? Nu, tas ir tieši skar jūsu valsti. Es arī ārkārtīgi novērtēju jūsu līdzinējo darbu. Bet ko jūs sagaidīt no mums? Nu, viens ir finanses, bet nauda, bet otrs, ko vēl mēs varētu varbūt jums piedāvāt. Saku Rafas kundze. Jā, paldies, priekšsādātāji. Es vēlētos pirmkārt arī runāt par Palestīnu ja jūs arī minējāt, ka jums izņemat bēgas no Palestīnas. Tomēr man satrauc nopietni cits jautājums. Palestīniešu dzīves apstākļi. Es uh, mu saskārusies, ka īstenībā viņiem izsniedz uh, ar vienkārši roku kaut kāds parakstīts dokuments, personālais dokuments, kas nav derīgi ceļošanai. Un bieži vien viņam ir ierobežots tur dažādi veidi vispār darbības iespējas. Tālāk par Saudu Arābiju. Tātad tur ir kā tiek, eh, viņi piešķir 3 miljārdus uh, atbalstu, bet eh, gal galā tas tiek nobloķēts, jo viņi vienlaiks neatbalsta jūsu valdību. Jo ir taču arī pieņemts tieši eh, tiesnešu lēmums, tad tiesas lēmums par Irānu. Es saprotu, ka tas ir atsevišķs konflikts, bet tā kā, nu, man interesētu, jūs varētu to arī to paskaidrot. Tā kā ministram bija jāatkāpjas, norādot viņu ciešām saiknēm ar Hezbollah, Es tikai saprotu, ka situācija ir vēl vairāk sarežģījušies, sare, kļūst sarežģītāka. Um, pavisam nesen Saudi-Arābija ir kā pieprasīja tādu lielāku atklātību. Nu, esmu ļoti nopietni satraukts par šādu notikumu pavērsienu un arī par akti šādu diezgan aso šobrīd spriedzi starp šītiem un sunītiem jūsu valstī. Kā vēl novērst šādu sāsinātos spriedzi? Paldies! on there. Okay, sorry. Thank you, Mrs. Paldies, priekšsādātāji. Um, Zviedrijas parlamenta pārstāv, uh, Kronits kundze. Es biju nesen Libānā un tiešām, lai man bija ļoti svarīgi redzēt, kā viņi spēja uzņemt tik daudz bēgļu. Es redzu, ka tas ir milzīgs šobrīd sloks uh, Libānai. Un mēs, protams, redzam, ka viņiem ir ļoti daudz vajadzību. Uh, un tā ir starptautiskās sabiedrības atbildība, lai sniegtu arī nepieciešamā atbalstu Libānai. Kā jūs to redzat un ko jūs sagaidat no starptautiskās sabiedrības, lai spētu mēs palīdzēt Libānai? Un vai jūs arī varētu vēl nedaudz tuvāk paskaidrot vispār šo situāciju, vai ir iespējams, ka bēgļi arī var strādāt un bērni ir skolā? Mums ir ļoti svarīgi atbalstīt Libānu. Jaunā rezolūcija, ko pieņems Eiropas padome, norāda, ka galvenais faktors, kāpēc vispār cilvēki dodas bēgļu kaitās un uzņemas riskantot ūdenceļu vidusjūrā, nu, daļēji tas ir tieši tādēļ, ka donori nav pildījuši savus solījumus. Nelegālā migrācija, manuprāt, nav ilgspējīga un tā ir jāizveidz jo nu, tā īstenībā ir ieguvēji cilvēku tirzniecības kontrabandisti un tiek apdraudzēt cilvēku dzīvības. Tādēļ ir jāsniedz vispārējais humānais atbalsts un īpaši jāatbalsta tāds valsts kā Libāna. Un jānodrošina arī ANO īstenotājs drošai eh, vismazai sakāto, ko personu pārvietošanas plāns. Paldies! Tālāk Šafhauzers kungs. Paldies priekšsēdētāji, mans jautājums būtu šāds. Vai jūs uzskatāt, ka Eiropas Savienība šobrīd pat pārveidojas un kļūst par Libānu? Un es tādā ziņā teiktu, ka negatīvā scenārijā. Es uzreiz atvainojos, ka es tā saku, bet, nu, ja mēs skatāmies, kā te bijusi arī sarunas Jeruzalemē, tiekoties ar saviem arī varbūt pārstāvjiem, kas tieši norāda, ka nu, viņi saskat šādas līdzības, ka Eiropa šobrīd pār to patu par Libānu. Manuprāt, Šafhauser kungs jūs jau pats zināt atbildi uz jūsu jautājumu, jā? Ja? Tālāk nākamais runātājs. Paldies, Jūs, ekscelence, kad jūsu valsts ieguva neatkarību. Tajā dzīvo 20 miljonu cilvēku. Bet vēlāk 19 miljoni devās uz ASV. Kā ASV tika ar to galā? Kā viņi veidoja šīs bēgļu nometnes? Kā viņi piesaistīja starptautiskās palīdzības atbalstu. Kā viņi organizēja izglītību un cik daudz viņi maksāja Eiropas valstīm, lai nesūtītu vairāk bēgļus, kādā veidā viņi novērsa cīņu starp uh, poļiem, vāciešiem, katoļiem un protestantiem. Un, ja jūs domājat, ka tas ir joks, nu, tā aizdodieties dodieties uz Libānu, uh, Singapūru un paskatieties, kā viņi tiek galā. Bet lai jums viss izdodas! Trebringeris kungs tālāk. No Norvēģijas. Paldies priekšsēdētāji, paldies arī Libāns parlamentu priekšsēdētājiem. Man būtu daži komentāri par Sīrijas bēgļiem. Sīrijas bēgļi pirmkārt dodas visām kaimiņu valstīm, un tādēļ mums visiem jāsaka paldies Libānai par jūsu centieniem, nodrošinot arī pagaidu patvērumu Mēs no savas puses Eiropa sniedzam jums arī atbalstu humānās palīdzības veidā. Un arī Norvēģija ir spējusi nodrošināt uh, kopējo summu, kas atbilst apmēram 53 uh, dolāriem uz vienu iedzīvotāju. Un mēs saprotam, ka Libānas sniegtais atbalsts ir šobrīd, nu, tāds pagaidu atbalsts, jo galvenais jau, protams, nodrošināt mieru, un tam mums ir izstrādātā ceļa kārte. Uh, Bet visas valstis, kas iesaistās konfliktā, nu, viņām ir kopīgs uzdevums. Un uh, valstī jau būs jāatjauno pirmkārt tiem cilvēkiem, kas ir beiguši, meklējuši patvērumu, un es domāju, te galvenokārt pa jauno paudzi jauniem cilvēkiem, kuriem būs jāatgriež savās dzīves vietās un jāatjauno savu valsts. Atgriežoties gan no Eiropas valstīm, gan kaimiņu valstīm. Vai jūs man piekrītat, ka tie bēgļi, kuriem vairs nav nepieciešams atbalsts, ka viņiem vajadzētu doties atpakaļ uz Sīriju, jo, ja ne viņi, kurš gan tad atjaunos Sīriju? Paldies, priekšsēdētāji. Prēdes kungs. Augstgadātais Libāns parlamenta priekšsēdētāja kungs. Paldies jums par šodienas uzrunu. Es priecājos jūs redzēt mūsu komitejā. Um, mēs arī 2014. gadā savukārt tikāmies ar jūsu valsts premjeru. Un uh, arī kopš tā brīža, diemžēl, krīze, politiskā krīze jūsu valstī nav atrisināta. Mums jau ir zināms, jūs 30 reizes aptuveni esat mēģinājuši ievēlēt pēdējo divu gadu laikā savu jauno prezidentu, un tas nav izdevies. Es tomēr sagaidu, ka jums izdosies to atrisināt, jo īstenībā jau nu, tāds nevar turpināties bezgalīgi. No otras puses, uh, Mēs arī ir tiešām ar apbrīnu raugāmies uz jūsu sniegtu atbalstu bēgļiem. Un arī mums vajadzētu darīt daudz vairāk, lai sniegtu atbalstu tieši jums. Kā jūs redzat īstenībā tā situācija, vai jums arī būtu jāsniedz tāds pats atbalsts, kādu esam solījuši turkiem? jāatzīst, ka nu, Turki nav īpaši apmierināti ar to, kādā tas palīdzības ātrums, cik tā ātri nonāk pie viņiem. Vai jums arī dažas idejas, kā arī jūs uzskat varētu vēl labāk pārvaldīt šo krīzi? Alijam arī kundze. Augstsakotājies Libānas parlamenta priekšsādātāja kungs, tiešām atkal ir prieks jūs redzēt Eiros parlamentā. Pavisam trīs īsi punkti. Kā jūs sacījāt, Libāna ir savā ziņā piemērs daudziem citiem, kādā veidā var nodrošināt valsts atjaunošanu īsā un dinamiskā veidā pēc nopietniem bruņotiem konfliktiem. Un tāpat arī viņš Libāna ir piemērs, kā var sadzīvot dažādi veidi reliģiskās uh, konfesijas. Man interesētu vēl precīzi jūsu vērtējums par aktuālo situāciju un vai tas, kā pie, kā, vai fakts vien, ka ir ierodas tik daudz bēgļu, tas vai no jauna rada jaunu saspīlējums reliģiskā ziņā. Tālāk, ja mēs pērš, pievēršamies jūsu valsts drošības jautājumam, tālāk arī papildus nodarbinātībai, eh, mājvietām un vispār sabiedrības eksistencei, vai jūs varētu raksturot nedaudz arī šo situāciju? un sniegt savu aptuvenu novērtējumu par līdz šim saņemto atbalstu, uh, lai uzņemtu bēgļus, kāds ir šis starptautiskais atbalsts, ko esat saņēmuši iepretim jūsu valsts budžetam. Un treškārt, par finansējumu Libāns armijai. Kas notiktu, jūsuprāt, ja tagad šis finansējums tiek pārtraukts? Kas ir sagaidāms? Paldies! Gabriela kundze. Paldies, priekšsēdētāji, godātais Libāns parlamenta priekšsēdētāja kungs. Es vēlētos no savas puses pateikt paldies jūsu valstī par jūsu milzīgiem pūliņiem, sniedzot atbalstu bēgļiem. Jo tas ir ļoti grūts uzdevums, ko jūs veicat, bet jūs spējat to izdarīt un uh, to darat jau ilgu laiku. Man būtu trīs jautājumi. Pirmkārt, par bēgļiem. Pat ja es kā zinātu, aptuveni kāda ir atbilde, es tomēr gribētu precīzāku atbildi. Vai jūs esat apmierināti ar Londonas konferences rezultātiem? Un eh, ko jūs sagaidat vēl papildus, lai spētu uzlabot sīru, bē, sīriešu bēgļu situāciju? Un kā tad īsti būs, vai sīrieši drīkstēs strādāt, vai būs atvērti pie darba tirgumu, un vai tad viņi darbosies konkurences apstākļiem ar libāniešiem? Jo, ja mēs skatāmies arī, nu, sīrieši cilvēki, kas apguvuši dažādas prasmes, iemaņas, un nedrīkstētu to visu pazaudēt, pirms viņi atgriež savā valstī. Un tālāk par Daešu. Kāds atsevišķos pasākums tad īsno jūsu valsts pret islām valsti? Un treškārt, ja mēs skatāmies arī vēl plašāk, uh, Sīrijas konfliktam ir visciešākā ietekme uz libāniešu dzīvi un Libānas drošību. Kā jūs vērtējat, kāda ir situācija pirms Sīrijas krīzes un tagad, un kā vispār šī politiskā blokāda, kādā šobrīd ir jūsu valsts, nu kāda varētu būt tālākie pasākumi, lai šo situāciju atrisinātu? Es būšu pateicīgi jums par komentāriem. Paldies! Thank you, Chair. Paldies. Priecājos jūs redzēt šeit, Berī kungs. Un paldies par jūsu atbalstu bēgļu krīzē. To, ko Libāna šobrīd veids, tas ir ļoti būtiski. Un varbūt mēs neesam pateikušies pietiekami labi, esam apsolījuši finansiālu atbalstu, neesam piešķīruši visu, ko apsolījām, bet es ceru, ka mums izdosies šo situāciju labot. Un kā sacīja citi kolēģi, bēgļu problemātika parādījās arī viņu jautājumos, un es gribu tāpēc runāt par ko citu ja mēs vērtējam šo konfliktu reģionā plašākā mērogā, kā jūs vērtējat Krievijas un Irānas iesaistīšanos vai lomu? Vai jūs sagaidāt palīdzību konflikta risināšanā vai domājat, ka drīzāk tas padarīs situāciju vēl neskaidrāku un sarežģītāku? Un otrs jautājums runājot par spriedzi starp Saudu Arābiju un Irānu kā šī spriedze ietekmē reģionu un sevišķi Libānu un tās iekšpolitiku. Paldies! Mr. Nārt. Nārta kungs, paldies. Es gribētu runāt par tūkstošiem savu līdzcilvēku, kas bēg no valsts, arī no īrijas. Atvainojos, runa bija par Libānu, par bēgļiem, kas atstāja Libānu. Nākamais runātājs Hubera kungs. Paldies, Berī kungs, ka jūs esat šodien šeit. Mēs zinām, ka jūsu situācija valstī ir visai sarežģīta arī saistībā ar bēgļu skaitu. Man ir konkrēts jautājums attiecībā uz jūsu situāciju, ņemot vērā to, cik daudz bēgļiem jūs esat piešķīruši patvērumu. Kāda ir situācija ar ūdens apgādi? Es zinu, ka jums nav jātaisa ūdens urbumi vai jāiegūst ūdens šādā veidā, bet jums ir problēmas ar ūdens resursu pieejamību.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 Un varbūt arī rēģēšu šo kritiku, kas izskanēja varbūt nedaudz ieslēpta jautājumos. Nedaudz man pārsteidz, protams, ka te galvenokārt jautājums tikai un vienīgi par bēgļiem. Lai gan nu, tas skaidrs un bija jau sagaidāms. Šis jautājums ļoti nozīmīgs nevien Eiropai, bet visiem tuvajiem austrumiem un arābu valstīm. Tomēr man nedaudz pārsteidza, E, kritika, kas izskanēja vairākos jautājumos par mūsu sliekto atbalstu. Tātad atbalsts arī, ko mēs sagaidām no citiem. Un e, cits sabiedrisko tātad partneru sniegtais atbalsts kāds tas ir bijis. Tad es pats tiešām, jūs man uzdot šo jautājumu, bet tikpat labi es varētu to jautāt jums. Labi, mēs teiktu, kas ir sākumā jānodrošina politiskais risinājums, vai tad tas ir kā beidzamais jau solis iespējams. Kādi ir mūsu turpmākie plāni? Mēs ceram, ka tiks izveidot šī uzbūvēta jaunā elektrocentrāla, kas spēs nodrošināt nepieciešamo visu arī tālāk atbalstu, tāpat arī būvēsim skolas un spēsim nodrošināt labāku atbalstu cīriešiem, mūsu brāļiem. Bet, ja skatāmies, kas ir bijis, tad, tad Arābu valstu konference vai Londonas konference, man tad, nu, par visu to ir jautājums. Kādu tad palīdzību mums piedāvāja Vai jūs, lūdzu, deputāti, zinat, kāds ir, piemēram, sīriešu pārstāvniecības Libānā piecu gadu garumā? Vai jūs zinat, cik tas viss maksā un kādi ir šie skaitļi? Es nedomāju, ka jūs droši vien zinat. Tātad īstenībā tie tūkstoši, kurus mēs esam piešķīruši, uh, Tad mums ir bijuši 250 tūkstoši jaundzimušo piedošanu eh, šo piecu gadu laikā. Un eh, jau arī īstenībā kādreiz, kas vien neizskan šajā sakarā, piemēram, jautājums par drošību. Libāns vā armija ir spēcīga. Mums ir arī, protams, būtiska loma iekšpolitikā. Es vēlos pateikties Beļģijai par īpašu atbalstu, ko jūs sniedzāt arī uh, arī iekšējās drošības spēku ap, apmācībai. Nu, mēs kādā ziņā arī vēlamies, lai arī šāds atbalsts turpinātos. Ne, bez pārspīlējumiem. Nav neviena nedēļa tāda Libānā, ka mēs neatklātu kaut kādu atkal slēpto daišu eh, šūnu. Uh, grupējumus. Var jau runāt, protams, par tiesisko aizsardzību un daudziem citiem jautājumiem, bet Libānā tā viss ir realitāte. Un ir jautājums, kādā veidā mēs spējam nodrošināt un arī spēsim turpmāk cīnīties ar Daešu. Un līdz ar to atbalsts jau Ja jūs sakāt vienkārši paldies, tas, protams, ir ļoti patīkami to dzirdēt, ka jūs sakat paldies par mūsu uh, darbu un uh, puliņiem. Bet ar to jau nepietiek. Jo, labi, Korāns arī mācīja, jūs saka, izrāda pateicību, jūs arī īstenībā arī iegu, esat paši ieguvēji. Bet runāsim konkrēti. Kā tad īsti ir arī izglītība, kas notiek ar maziem sīriešiem, bēgļiem. Šobrīd jāzīst, ka sīriešu bēgļu ir daudz faktiski vairāk nekā Libāns bē, eh, pašu bērnu. Te ir mēs no pat 370 tūkstošiem sīriešu bērnu. Mēs varētu viņus atstāt vienkārši uz ielas, vai tomēr viņus izglītot. Bet kādā veidā to panākt? Piemērojot viņiem mūsu mācu programmu, Libānas programmu vai Arābu, eh, Sīrijas mācību programmu. Jo mēs Libānā mācām trī, eh, trīs valodas - franču, angļu un arābu valodā. Tas ir, viss trīs ir paralēli iespējams. Tas ir līdz šim bijis spēkā. Savukārt Sīrijā uh, skolas mācību valoda ir arābu valoda. Tālāk, klasē, kur jau ir 30 bērnu, vajag papildus uzņemt vēl gandrīz tikpat vai pat vairāk, tā kā beigās tur ir 670 bērnu vienā klasē. Tas nav iespējams, protams, visās klasēs, bet nu, tas ir uzdevums, kādā veidā tad šo sīriešu bērnus mēs varam iekļaut savā izglītībā un uh, nodrošināt viņiem mācības. Tādēļ mēs ieviešam divu plūsmu skolas. No vienas no rīta un otrs vakarā. Un papildus tad mēs piesaistām arī skolotājus. Libāniešus, nelibāniešus. Un tas tikai skaidri pierāda, ka mēs arī daudz jau darām. tālāk. Godīgi atklāšu, protams, kāda ir šī situācija. Libānā vienmēr bijusi Eiropas draugs, un jūs esat bijis mūsu draugs. Tā kā es runāju jums kā draugiem. Libānā šodien nu nekas nav īstenībā atbrīvojis no mūsu atbildumu, atbildības tos visus uzdevumus pašiem īstenot. Tas savukārt, ko jūs mums lūdzat, lai mēs eh, spētu tiešām paņemt visus sīriešus, nē, ne, ne, te nekādās ziņā nevar būt runa par to, Libānā. Mums, protams, jau ir dažādās politiskās grupas, mums ir dažādās reliģiskās konfesijas, bet vienlaikus mēs esam spējuši sadzīvot. Tā vienmēr bijusi tāda mozaika, bet nekad neesam pieļāvuši, ka viena būtu pārāk par otru. Ja tā tas būtu, tad tās būtu Libānas beigas. Libāna ir valsts, kas spējas nodrošināt šādu līdzās pastāvēšanu arī arābu valsts starpām. jūs arī jautājat, kā es redzu, kāds varētu būt Sīrijas situācijas risinājums? Kā mēs varam palīdzēt sīriešiem atjaunot savu valsti? Nu, mēs libānieši nevaram uzņemties um, vairāk. Mēs nevaram, protams, ļaut Libānai uh, Eh, Libānas iedzīvotājiem tāds iesaistīties valsts, valsts pārvaldē ierēģi amats, jo mēs viņam nevaram piedāvāt, jo mums ir savi ļoti spēcīgi noteikumi, kur mēs ievaram arī dažādu reliģisko un politisko grupu dalījumu. Jūs to nu nevarat no mums prasīt. Es nevēlos, protams, arī izvairīties be, no atbildes, bet es tikai vēlos pateikt, nesam aizmirsuši, ka pēc Izraēlas īstenotā kara pret Libānu 2006. gadā 160 tūkstoši e, palestīnieši ieradās tieši mm, devās uz Sīriju, uz Damasu. Toreiz Sīrija viņus pieņēma. Um, un tādēļ tagad mēs arī atbildam viņiem ar šādu pašu žestu. Uh, Sīrieši ir mūsu kaimiņi, tie ir arī mūsu draugi. Bet līdz ko mēs runājam par palīdzību, tagad mēs nevaram aizmirst, ka šis skaits šobrīd ir sasniedzis 1,5 miljonus mūsu valstī. Nu, un savukārt mēs nesam par to, ka mēs vienkārši viņus pasūtītu tālāk uz Eiropu. Mēs to nesakām, ka mēs viņus gribētu sūtīt tālāk uz Eiropu. Tomēr Eiropa varētu sniegt mums lielāku atbalstu, lai šādu situāciju nu, kādā ziņā atvieglotu. Jā, mēs varam teikt, ka mūsu resursi ir izsmelti, bet vajadzība ir milzīgs. Mēs Libāna apzināmies vismilzīgās uh, problēmas, kas rodas ar uh, pilsoņu karu. Tas mums ilga 15 gadu kā tad panākt vienošanos šajā gadījumā Sīrijā? Kas savukārt notika mūsu konflikta gadījumā? Toreiz tika uzspiests tāds risinājums no ārpuses, un nu, šobrīd mēs reāli vienkārši reķinamies ar šo jauno situāciju. Bet, ja skatāmies tālāk, tad ir Sīrijas un Irākas jautājums plašāks visā reģionā. Tālāk, ja līdšanai nolīgumi nedarbojas, mēs šobrīd gan nevaram pieslīties vienai otrai pusē un pateikt, ka problēmas jāatrisina tādā veidā, ka vienkārši pasakām bēgļi, ejiet atpakaļ, no kurienes jūs nācāt. Tas nav iespējams. Mēs dzīvojam konflikta zonā jau kopš 1948. gada. Palestīniešu atbrīvošanās organizācija, palestīniešu pašpārvalde un Libānas uh, pārvalde nu, nav tāda veidā, kā jūs varbūt esat uh, saņēmuši šo informāciju. Te divas svarīgas lietas. Palestīnieši šobrīd nevar kalpot mūsu armijā. To nosaka starptautiskais nolīgums. Un viņi nevar iegūt arī Libānas tieši pilsonību, bet tie palestīnieši, kas dzīvo mūsu valstī, zināmā mērā arī gaida uh, savu sapņu piepildījumu. Ir arī ANO, tātad rezolūcija par divu valstu izveidi, bet kāpēc tas nav īstenots? To varētu arī kaut kādā veidā, protams, veicināt un šo situāciju atvieglot, bet šobrīd redzam, ka trūks politiskās grības. Un tā rezultātā mēs veicinām terorismu izplatību. Ko jūs lūk vēlētos? Jā, vai jūs jautājat, vai mēs vēlētos tādu pašu atbaldu, atbalstu, kādu jūs piedāvājat Turcijai? Nu, vai tad man jāsniedz šāda atbilde? Tā jau jāatbild jums pašiem. Ja priekšsēdētājs man gaļaut un mums atrastos vēl sarunai nedaudz laika, tad es varētu arī precīzāk jums atbildēt. Tātad jūs jautājums, ko mēs sagaidām no Eiropas Savienības? mēs visu laiku esam norādījuši. Un tas arī paliek spēkā, ka Eiropas Sanība ir tiešām mums kā modelis. Un es nezinu, jūsu komentārs par to, par ko šobrīd pārveidos pat Eiropas Savienība, nu, labi, es nezinu, ko lai uz to jums atbildu. Nu, tiešām šobrīd es neatceros neko tām līdzīgu. Paldies, priekšstādātāji! Liels jums paldies! Protams, mēs domājam, ka visiem ir, ir jākonsolidē spēki Libānā, lai valsts varētu kļūt rīcības spējīgāka, lai tā apvienotos. Protams, tam būs ļoti liela nozīme. Ir nepieciešams konsolidēt spēkus Un tas nozīmē arī to, ka ir jābalstās uz valsts eh, patstāvību, nevis jāgaida vai jāļaujas ietekmei no ārpuses. Un ir būtiski arī nekarot citu pusē, īpaši to neatzīstot. Uh, Eiropas Savienība sniedz atbalstu Libānai, un daži no kolēģiem gan izteica kritiskas piezīmes, bet Libāna šajā krīzē ir uzņēmusies ļoti daudz uzdevumu arī mūsu pašu vārdā vai mūsu vietā, tāpēc es uh, esmu pārliecināts, ka Eiropas Savienība sniegs jums palīdzību. Un jums ir arī tiesības gaidīt no mums palīdzību, to mēs apzināmies, jo situācija ir nebijusi. Liels paldies, ka jūs šodien runājāt ar mums. Es domāju, ka mēs turpināsim attīstīt mūsu attiecības, mūsu saites un novēl jums patīkamu uzturēšanos Briselē. Herr Generalsekretär. Godātais ģenerālsekretāra kungs, liels paldies, ka atlast, esat atlicinājuši laiku, lai aprunātos ar mums. Mēs regulāri šeit noturām ārlietu komitejas sanāksmes un tiekamies arī ar Nacionālo dalību valstu parlamentāriešiem. Uh, Iepriekšējās dienās saistībā ar bēgļu krīzi mēs konstatējām, ka bez NATO Eiropā nevaram izturēt. Mums ir nepieciešama NATO palīdzība, tāpēc ļoti priecājos, ka esat šeit. Un mēs atkal esam sapratuši, ka mums ir nepieciešams NATO Eiropas kolektīvās drošības nodrošināšanai. To mēs atkal esam no jauna apzinājušies. No otras puses zinām arī to, ka Eiropas aizsardzības spēju un drošības attīstības turpmākā attīstība un pilnīgošana ir priekšnosacījums, lai NATO būtu spēcīga organizācija. Mums ir jāveido sinerģijas efekti, mums ir jāapvieno spēki, lai arī NATO nevajadzētu diskutēt par to, ka Eiropas drošības un aizsardzības politika ir kontraproduktīva attiecībā uz NATO. Mums ir jānonāk pie kopīgiem rezultātiem. Došu jums vārdu. Thank you so much, uh, Chairman and uh, ladies. Liels paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Man ir prieks un gods uh, būt atkal šeit Eiropas parlamentā un tikties ar tik daudz augsti godājumiem parlamenta deputātiem. Un kā daži no jums zina, es esmu bijis Eir, uh, Norvēģijas parlamenta deputāts 20 gadus. Uh, Tā kā es ļoti labi zinu, cik ļoti svarīgs ir uh, parlaments un parlamenta deputāti savām nācijām un zinu, cik svarīgs ir Eiropas uh, parlaments Eiropas Savienībā. Es zinu arī, ka 90% no cilvēkiem, kas dzīvo Eiropas Savienībā, dzīvo arī uh, NATO, kādā no NATO dalību valstīm. Un tas eh, jau vien liecina par to, cik ļoti mēs esam savstarpēji viens no otra atkarīgi. Attiecības starp NATO un Eiropas Savienību ir bezgalīgi svarīgas. Un šodien Eiropas drošības vīde ir daudz eh, sarežģītāka un neparedzamāka, kā uh, tas ir bijis iepriekšējās paudzēs. Mēs, nedzīv, mēs dzīvojam nestabilitātes laikā ar savstarpējiem saistītiem izaicinājumiem. Un, uh, Mēs dzīvojam situācijā, kas destabilizē Eiropas kārtī, drošību un kārtību, eh, un ļoti eh, lielā mērā mūs ietekmē situācija tojos austrumos un Āfrikā, un mēs sastopamies ar visliktāko bēgļu krīzi kopš otrā pasaules kara. Šie izaicinājumi skar mūs visus, un NATO atbild uz šiem izaicinājumiem. Mūsu atbilde tiek balstīta uz trīs pīlāriem. Uh, Eh, nepieciešamība pēc lielāka spēka, pēc li eh, padziļināta dialoga un uh, ieguldījumiem prevencijā un mūsu partneru atbalsta. Un, lai to visu nodrošinātu, uh, savstarpējas uh, labas attiecības ar PS un NATO ir ļoti būtiskas. Pakavējušos pie visiem šiem trījiem pīlāriem un tad būšu priecīgs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Sāksim ar stiprināšanu. Uh, NATO īsteno vislielāko kolektīvās aizsardzības uh, pieeju kopš otrā pasaules kara. Nevis lai karotu, bet lai uh, novērstu karu. Uzbrukums jebkuram NATO partnerim uh, saskarsties ar pretestību no visas alianses pārējām dalībniecēm, ieskaitot Ziemeļameriku. Un attiecības starp Ziemeļameriku un Eiropu ir ļoti svarīgas. Eiropa, uh, NATO uh, piesaista Eiropas drošības nodrošināšanai uh, arī uh, ASV un Kanādu un 70 eh, tūkstoši karēvju un attiecīgā aprīkojuma ir izvietoti Eiropā. Pēc eh, Krievijas agresijas Ukrainā ASV atbildēja ar vairāku eh, miljārdu vērtu institīvu Eiropas aizsardzības stiprināšanai. Šī mēneša sākumā Eškārters aizsardzības sekretārs pieprasīja uh, 3,5 miljārdus 2017. gadā tālākām šīm operācijām. Tas nozīmēs vairāk bruņoto spēku, vairāk apmācību un e, infrastruktūras e, un bruņojumu izvietošanu šeit Eiropā. Tas ļoti skaidri demonstrē Amerikas nepārtraukto ieguldījumu Eiropas drošībā. Un tas sakrīt ar NATO neseno lēmumu uh, palielināt mūsu klātbūtni alianses austrumu valstīs. Un šī klātbūtne būs daudzasināla, pastāvīga un apvienota ar attiecīgiem manevriem. 2014. gadā NATO vadītāji nolēma apturē, nolēma apturēt uh, samazinājumu militāros budžetos, apņemoties panākt uh, palielinājumu līdz 3% no IKP tuvāko gadu laikā. Nu, situācija nav visur vienāda, bet tā ir diezgan iedrošinoša. Un uh, daudzās valstīs samazinājums uh, lidinājās nulli, daudzas valstis ir sasniegušas 2% robežu vai pat vairāk. 16 eh, dalība valstis eh, reālajā izteiksmē ir palielinājušas eh, izdevumus aizsardzības jomai 2015. gadā, un tie ir daudz sološi soļi, taču mums vēl tāls ceļš ejams. Otrs punkts, ko vēlējos atzīmēt, kamēr NATO ir spēcīgs, mēs esam atvērti dialogam. NATO nevēlas un nemeklē konfrontāciju, Mēs nevēlamies jaunu augsto karu. Un nav nekādas pretrunas starp aizsardzību un dialogu. No otras puses, spēcīga aizsardzība rada pamatu politiskam dialogam. Mēs eh, turpinām eh, censties panākt konstruktīvāku un eh, sadarbību ar Krieviju. Mēs vēlamies dialogu, jo dialogs palielina paredzamību un caurskatāmību. Un dialogs samazina incidentu un nelēmas gadījumu risku. Un ja incidenti tomēr notiek, tad uh, ir iespējas izvairīties no tālākas eskalācijas. Krievijas uh, lidmašīnas notriekšana uh, Turcijas teritorijā demonstrē, cik ļoti svarīgi tas ir. Labākais ir prevencija, veidojot eh, un stiprinot vietējās kapacitātes. NATO ir jābūt gatavam uh, izvietot kaujas spēkus ātri īsā laikā, lai pārvaldītu krīzes situācijas, kā esam izdarījuši Afganistānā un Balkānos, taču ilgtermiņā. Uh, ir labāk nodarboties ar krīzes prevenciju nekā tās pārvaldību, labāk eh, stiprināt vietējos spēkus nekā izvietot eh, ārvalstu kaujinieku kaujas eh, vienības. Eiropas drošība lielā mērā ir atkarīga no tās kaimiņu stabilitātes. NATO partnerības ir ie, būtisks instruments veicinot stabilitāti uh, Eh, respektējot eh, likumu, eh, tiesiskumu un tā tālāk. Runājot par Moldovu, Grūziju, mēs vēlamies spēt, stiprināt to aizsardzības kapacitāti, lai tās būtu izturīgākas pret āriem satricinājumiem, palīdzot viņiem veidot savas institūcijas un tā tālāk. Dienvidos mūsu partnerības uh, plešas no tuviem austrumiem līdz Ziemeļā Āfrikai. Mēs atbalstām aizsardzības kapacitātes celšanu Jordānijā, drīz mēs sāksim apmācīt Irākas virsniekus, mēs sadarbojamies arī ar Tunisiju attiecībā uz, speciāli, uz īpašajiem uh, vienībām un uh, izlūkdienestu. Uh, Eh, sākam sadarboties, gatav, eh, gatavojamies ir sadarbībai ar Lībiju eh, pēc Nacionālās vienības valdības izveidošanas par Sīriju. Es apsveicu uh, uguns pārtraukšanas nolīgumu panākšanu ar ne, Sīrijā. Tas palīdzēs uh, ierobežot šo konfliktu un radīs apstākļus uh, miermīlīgai uh, politiskai pārējai. Uh, Kas ir svarīgi šajā brīdī? Svarīgi ir, lai visas puses uh, ievērotu vienošanās noteikumus. Es, uh, un jānodrošina, lai tas pilnībā tiktu īstenots un arī, uh, lai arī pamirs tiktu uzraudzīts. Visi, uh, visas uh, dalībvalsts ir apņēmības pilni cīnīties pret uh, islāma valsti. Uh, Eh, un eh, koalīcijas panākumi ir atkarīgi no spējas sadarboties. NATO šādu spēju ir attīstījis eh, gadu desmitiem no Kosovas līdz Afganistānai un kā, veicot plašus apjomīgus apmā, mācības un manevrus. NATO iesaistīsies arī bēgļu krīzes un migrācijas krīzes risināšanā. Uh, Eh, NATO jūras spēku grupa ir izvietota tiks izvietot Egejas jūrā. Mūsu kuģi eh, sniegs informāciju, lai palīdzētu eh, NATO sabiedrotajiem, Turcijai, Frontexam, atbalstot viņus, cenšoties slēgt eh, nelegālās migrācijas maršrutus un eh, cilvēku kontrabandu. Esmu eh, ticies ar augstu pārstāvu Garīni, Junkera kungu, Tuska kungu, un mēs tagad izstrādājam attiecīgo sistēmu sadarbībai starp NATO un Eiropas Savienību. NATO ir spēcīga organizācija, mēs esam atvērti dialogam un mēs strādājam ar mūsu partneriem. Eiropas Savienība ir ļoti būtisks partners NATO. Kopš NATO, ko esmu kļuvis par ģenerālu sekretāru, esmu centies satuvināt eh, NATO un Eiropas Savienību. Mūsu centieni ir eh, viens otru papildinoši, katra organizācija ienes savu eh, pieredzes un spēju daļu šajā sadarbībā. Es pilnībā atbalstu uh, Eiropas Savienības plānus par uh, spēcīgākas aizsardzības industrijas izveidi, īpaši aizsardzī, uh, Eiropas komisijas aizsardzības rīcības plānu. Tas ir svarīgi uh, abās Atlantijas okeāna pusēs, un tādēļ cieši dialogs nesīs labumu abām pusēm. Tādēļ mēs raugāmies uz veidiem, kā būtu iespējams padziļināt mūsu sadarbību darbību, lai cīnītos pret šiem hibrīdu uzbrukumiem un hibrīdu apdraudējumiem. Galvenajās eh, jomās tādās kā grīnā brīdināšana, strateģiskā komunikācija, civilās eh, militārās operācijas un uh, sirēna. Atsevišķi uh, mēs jau uh, ietekmējam situāciju, bet kopā mēs eh, situāciju varētu ietekmēt vēl izšķirošāk. Šajā vasarā mums pavērs iespējas. Eh, NATO samits un padomes eh, un Eiropas padomu jūnijā un attiecīgi jūlijā palīdzēs stiprināt mūsu praktisko un institucionālo sadarbību, un sadarbojoties NATO un Eiropas Savienībai izdosies radīt ievērojumu pievienoto vērtību. Šis ir bijis labs eh, gads sadarbībai starp Eiropas Savienību un eh, NATO, un eh, mums būs iespēja nodemonstrēt, kā mēs spējam sadarboties praksē. Arvien ciešāk un ciešāk. Oh my God! Paldies! Mums ir daudz runātāju, kas lūguši vārdu. Varbūt darīsim tā, ka tie, kas netika pie vārda no rīta, ka viņiem tiek dota priekšroka. Alī kungs no Itālijas parlamenta. Paldies! Paldies, ģenerālsekretāra kungs. Man ir jautājums par attiecībām ar Krieviju. Mēs redzam, ka Krievijas iejaukšanās Sīrijas konfliktā, vai jūs mani dzirdat, sakrunātājs? Vai jūs dzirdat tulkojumu? Siamo. Abbiamo visto che Mēs redzam, ka Krievijas iejaukšanās Sīrijas konfliktā ir padarījusi situāciju vēl sarežģītāku. Situācija kļūst arvien nestabilāka, bet uh, islāma ekstrēmisms un radikālisms, kas ir īstenais ienaidnieks, eh, nekādā veidā netiek apkarots. Uh, Arī Donbassā spriedze ar vien palielinās. Pagājušajā nedēļā mēs tikāmies Briselē ar NATO parlamentāro asambleju un dzirdējām, ka spriedze attiecībās ar Krieviju kļūst ar vien smagāka. Uh, Un ņemot vērā šo sarežģīto situāciju, kurā runa ir arī par sankcijām un par reakciju uz sankcijām no Krievijas puses, kā mēs zinām, mēs zinām, ka ekonomiskās saites tiek apdraudētas starp diviem reģioniem. Cik lielas ir izredzes nonākt līdz patiesam dialogam ar Krieviju? nevis uh, padziļināt šo uh, darbības un reakcijas vai atriepšanās uh, stilistiku, kas valda pašlaik. Ko var darīt ar Eiropas saimnības diplomātiskajiem līdzekļiem? Nākamā runātāja Eisinkas kundze. Uh, Paldies, ģenerālsekretārkungs, ka esat šodien šeit. Mans jautājums ir par saiknēm, starpparlamentārām saiknēm. Mēs esam vairāk kārt ar jums tikušies, esam pārunājuši arī šīs ātrās reaģēšanas iespējas Un gan NATO parlamentārajā asamblējā, gan šeit un citur mēs apzināmies lēmumu pieņemšanas svarīgumu. Jūs runājāt par to, ka ir jādarbojas roku rokā. Uh, vai ņemot vērā starp parlamentāros kontaktus, būtu iespējams izveidot tādu tīklu no patstāv, patstāvi, pastāvīgām parlamentārajām komitejām, kas nodrošinātu sadarbību, kas ļautu reaģēt uz dalību valstu valdību uh, dažādiem lēmumiem šajā situācijā. Secretary General, welcome. Priecājos jūs redzēt, ģenerālsekretāra kungs. Es atbalstu to, ko jūs sacījāt ka stipra kolektīvā aizsardzība nāk par labu dialogam. Augstās pārstāvis šorīt runāja ar mums un stāstīja mums par diskusijām, par vienošanos, kas pie kuras tika strādāts Minhenē, un šīs konferences laikā mums bija jādzird arī ļoti asi, asa uzruna gan no Medvedeva, gan no Lavrova, no Krievu pārstāvi puses. Kādu ko jūs esat iecerējis darīt, lai dialogs tomēr notiktu citādi iekrāsotā valodā ar mūsu austrumu partneriem un attiecībā uz kolektīvu aizsardzību, Kā jūs uz to skatāties šajā kontekstā? Fortīgas kundze izmantoja tieši pusotru minūti. Lūdzu, ņemiet piemēru no viņas Gālērkungs. Paldies, priekšādātāji, paldies, ģenerālsekretāra kungs, ka jūs tik skaidri formulējāt NATO dalību valstu saistības un pienākumus iesaistīties. Šobrīd mēs redzam, ka tiek runāts par tādu kā rotāciju, par attiecībā uz dalību valstu iesaistīšanos konfliktu risināšanā. Kā jūs vērtējat to, ka šī rotācija novestu pie tā, ka dažādu valstu militārie spēki iesaistītos konfliktu risināšanā. Uh, ne Medvedjovs, ne Lavrovs nereaģēja uz priekšlikumu, ka varētu atkal atsākt darbu kolēģijā NATO Krievija. Un tad vēl pirms kāda laika jūs identificējāt sadarbības sektorus starp ES un NATO Uh, runa tur bija piemēram par aizsardzības investīcijām, vai šeit kaut kas ir kādas konkrētas vienošanās panāktas starp Eiropas Savienību un NATO? Thank you very much, Chair. Nākamā runātāja, paldies, Van Bālenes kundze, paldies, ģenerāla sekretāra kungs, par skaidrajiem vārdiem. Jūs Paldies, vai es priecājos par to, ka jūs izmantojat savādāku valodu nekā Krievijas pārstāvji. Un Sīrijā, kur nav runa par augsto kartu, ir īsts karš, Krievija šobrīd iejauc ļoti aktīvi. Vēl būtisks dalībnieks visā šajā konfliktā ir Turcija. Kādi, par ko ir bijusi runa jūsu pārunās ar Turcijas pārstāvjiem par to, kā novērst eskalāciju reģionā un vērst šo tendenci pretējā virzienā, deeskalācijas virzienā? Nākamā runātāja Lezingas kundze. Stoltenberga kungs, jūs runājāt par um, atsevišķu vienību nosūtīšanu uz Baltijas valstīm un citām, vairākām citām Austrum Eiropas valstīm, vai šeit runa ir par cik daudz cilvēkiem, ja tūkstotis uz katru uh, valsti kopā tie būtu 6000, vai jūs varat to apstiprināt? Un kā par kādiem pasākumiem ir bijusi runa, runājot par situācijas uzlabošanu? Un tāpat man interesē NATO kodolstratēģija un arī uh, kad Nākamais runātājs - Kastalīdo kungs. Es iepriekš sacīju, ka mums draud jauns augstais karš, bet Eh, ar pēdējiem saviem lēmumiem NATO ir vairāk rādījusi savu spēku, nevis eh, tiekusies pēc dialoga. Ir vairākas valstis, kas kandidē, iestā, kandidē kļūt par NATO dalību valstīm, ir arī vairāki konflikti, kas ir iesaldēti Tāpat arī konflikts um, Donbasā. Runājot par attiecībām ar Turciju un NATO, jūs sacījāt, ka militāris, militārais spēks Sīrijā ir jāatbalsta, un arī Turcijas iejaukšanās ir jāatbalsta. Man tas rada bažas, jo šie nesenie lēmumi nes nenostabilizēs situāciju. Nākamais runātājs - Meseriča kungs. Paldies! Mēs piekrītam, mūsu politiskā grupa piekrīt, mums nevajadzētu runāt par augsto karu, vienalga, vai virzienā uz austrumiem vai dienvidiem vai kur citur. Mans jautājums ir savādāks. Jūs noteikti lasījāt ziņojumu par septiņu brigāžu laišanu darbā, cita starpā arī Baltijas valstīs. Ar to krīze netiek novērsta, iesaistot vietējos spēkus. Tas ir pavisam cits uh, kvantums, pavisam citas, uh, citi lielumi, par ko mēs šeit runājam. Borgēzio kungs, lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Godātais ģenerālsekretāra kungs. Islāma valsts teroru uzbrukumos Eiropā mēs redzam, ka Uh, liela daļa šo teroristu nāk no Briseles, kas ir arī NATO galvaspilsēta. Nezinu, vai politiskā vadība apzinās to, kas notika. Erdogāna politiskā, politiskā nometne saistībā ar nelegālo naftas tirniecību islāma valstī. Tā arī ir problēma. Es domāju, ka NATO iejaukšanās krīzes uh, novēršanā Egejas jūrā vērtējam pozitīvi. Tas palīdzēs arī samazināt uh, bēgļu ieplūšanu Eiropā, jo līdz ar to arī terorists nonāk Eiropā. Ja uh, situācija neizdosies stabilizēt Itālijas dienvidos, uh, nonāks arvien vairāk bēgļu, bet ko īsti uh, NATO ir iecerējis vai aiz, rīkoties tikai Egejas jūrā vai arī Dienviditālijas krastiem. Paldies, priekšādātāji. Iepriekšējā aizsardzības ministru sanāksme mēs ļoti labi redzējām, ka NATO spēku klātbūtne austrum Eiropas valstīs, tai būtu efekts bet uh, tas ir saistīts ar zināmu finanšu nepieciešamību, kas ir 3,5 miljārdi dolāru. Un mans jautājums saistās ar citu alianses dalībnieku uh, rīcību Eiropā, vai Kanāda, piemēram, ir gatava uh, veltīt līdzekļus savu karaspēka stacionēšanai Austrum Eiropā. Secretary General, welcome. Paldies, ģenerālsekretāra kungs. Kā jūs attiecaties uz pret NATO valsti? Turciju, kuras rīcība daļēji ir veicinājusi islām valsts aktivitātes, un kurdu jautājums, kas ir mūsu partneris cīņā pret islām valsti Sīrijā un Irākā. Un ja ir iecerēts ciešāk sadarboties ar Eiropas Savienību, kā jūs grasāties risināt problēmas saistībā ar Kipru? Vai situācija uzlabojas, vai kā jūs domājat, kā attīstīsies attiecības starp NATO un Eiropas Savienību Kipras kontekstā? Un par Lībiju, vai palīdzība būs tikai uz jūras vai arī sa uz sauszemes? zemes? Vai jūs atbalstāt bombardēšanu, ko ASV veids Lībijā? Demesmākera kungs. Paldies, priekšēdētāji. Es ļoti uzmanīgi klausījos, ģenerālsekretāra kungs cīņa pret islāma valsti. Tai ir nepieciešams apvienot mūsu spēkus un uz, uzticams partneris, kas mums ir, tie ir kurdi. Un viņi, viņi iet bojā un viņiem ir jācīnās pret turku uzbrukumiem un jautājumu, kas parādās publiski, cik lielā mērā mēs turkiem varam uzticēties pašlaik un kā tas, ko viņi dara, ietekmē mūsu cīņu ar islamu valsts teroristiem. Un vēl viens aspekts - cilvēku nelegālā tirzniecība un pārvietošana saskaņā ar starptautiskiem starptautiskajām tiesībām cilvēkiem uz jūras jāsaņem palīdzība, ko NATO darīs, vai cilvēki, kas tiek izglābti, tiks mm, pārvietoti uz Eiropas Savienību vai nonāks Turcijā, ko, ja viņus izglābs NATO spēki. Švarcenberga kungs. Oh, yes. Please. There, I'm um, just, uh, I wonder. Es gribētu zināt, kāpēc mēs baidāmies lietot vārdu augstais karš ja, Ukrainā. Cilvēki iet bojā katru dienu, tur notiek šaudīšanās, un tas ir klasisks karš. Kāpēc mēs baidāmies? no vārda augstais karš citā sakarā. Runājot par Austrumu Eiropu, es būtu ļoti priecīgs, ja mēs saņemtu palīdzību, bet Austrumu Eiropā ir arī Baltkrievija, Ukraina, Krievija, Polija. Un es tiešām gribētu zināt, vai vai NATO izvietos savu karaspēku austrum Eiropā, vai tā tomēr būs centrālā Eiropa? Jā, ja, Herr Vorsitzender, Herr Generalsekretär, vielen Dank uh, für die Antwort. Helmiha kungs, paldies. Arī Minhenē drošības konferencē mēs pieredzējām līdzīgas diskusijas, un viens no punktiem bija kurā notika attīstība, kur Krievija panāca to, ko vēlējās, proti Krievija noteica, ar ko notiks pārunas un kurš būs galvenais pārunās. Das macht mich etwas besorgt, weil auf diese Art und Weise an der anderen Stelle die Position, die an jo arī Eiropas Savienības pozīcija līdz ar to nevarēja pilnībā tikt izpausta tā, kā mēs to vēlējāmies. Un mums uz to ir jāspēj reaģēt. Otrais punkts. Es ļoti priecājos, ka NATO koncentrējas uz bēgļu krīzes risināšanu Egejas jūrā, bet par ko es raizējos, tas ir sekojošais, kas notiks turpmāk, ja Turcija ir piedāvājusi, nepiedāvājusi, bet paziņojusi, ka tā vairs neuzņems bēgļus. Un mans jautājums ir, kā NATO īsteno savus uzdevumus pildīs savu lomu, lai tai būtu tomēr ietekme. Un trešais punkts - kādi lēmumi tiks pieņemti Varšavā attiecībā uz šo rotāciju, jo praksē te ir ļoti daudz neskaidra gan par sadarbspēju, gan par izmaksām, kas īsti ir paredzēts. Thank you very much, Sharon. Good afternoon, Secretary. Liels paldies, esmu šeit, ģenerālsekretārkungs. Jums nešķiet, ka tas ir tā diezgan savādi, ka mums te ir jādejo šis riņķa dancis attiecībā uz sadarbību starp Eiropas Savienību un NATO, lai gan runa ir par gandrīz vienām un tā pašajām, vienām un tām pašām uh, dālību valstīm. Uh, un tas iznāk tā kā uh, iepludināt uh, Eiropas drošības uh, struktūras uh, NATO. Uh, Un kā jums šķiet, kā jūs eh, reaģējat uz ehm, attiecīgo drošības pantu izmantošanu, respektīvi Eiropas eh, līguma 47. panta izmantošanu, eh, nevis NATO 5.6. panta izmantošanu, un kā ar NATO sabiedrotiem un vēlmi izmantot savus spēkus, un ko uh, Eh, vairāk varētu NATO darīt no savas puses, lai palīdzētu Turcijai aizsargāt savas ārējās robežas un kādas grūtības jūs saskatāt? Thank you so much. I will try to. Liels paldies. Es centīšos atbildēt uz uh, jautājumiem, dažus no tiem mēģinot sagrupēt. Vairāki ja, no jums jautā par dialogu. Dialogu, kā ir iespējams eh, nodrošināt dialogu ar Krieviju, ņem vērā, ka viņi darboja, ja viņi uzvedas tā kā uzvedas Sīrijā, Ukrainā, Grūzijā un arī citviet. Un tad es domāju, ka ir ļoti svarīgi vispirms saprast, ka mēs nekad neesam pārtraukuši savu politisko dialogu ar Krieviju. To, ko izdarīja Krievija pēc nelegālās Krīmas aneksijas. Aptur, mēs apturējām praktisko sadarbību, bet mēs saglabājam atvērtu politiskā dialoga iespēju. Jo tad, kad sasprinzinājums ir īpaši augsts, kad ir grūti laiki, tā kā tagad, tad ir eh, vēl jo svarīgāk. Uh, paturēt vaļā iespēju politiskam dialogam, lai neļautu situācijai eskalēties pārmērīgi un nodrošināt e, pēc iespējas lielāku risku samazināšanu, caurskatāmību un tā tālāk, jo ar e, paplašināt militāro klātbūtni, vairāk e, militārajām mācībām un Krievijas klātbūtni Sīrijā un uh, gaisa uzbrukumiem no Krievijas puses Sīrijā riski ir tikai e, pieauguši. Tāpēc pretruna starp e, militāro spēku un militāro atbildi no NATO puses, mm, vienlaikus turpinot arī politisko dialogu, e, tas ir veids, kā var samazināt riskus un izvairīties no incidentiem, avārijām un neļaut situācijai vispār izkļūt ārpus kontrolas. Vēl gribētu piebilst, ka Krievija ir ANO drošības padomas locekle. Tā ir NATO daudz dalību valstīs OCE ietvarā ir saistītas ar Krieviju. Un daudz sadarbojas ar Krieviju divpusējā līmenī. Tā kā ir jāsaprot, ka uh, Te nav runa par Krievijas izolāciju, bet par to, kā viņiem eh, skaidri eh, nodot savu vēstījumu. Tā kā no vienas puses tā ir mūsu militārā atbilde, un no otras puses politiskais dialogs par ļoti daudziem jautājumiem, uh, sākot no eh, NATO sabiedrotajiem eh, darbu eh, pie Irānas kodola vienošanās līdz pat pamiera noslēgšanai un uguns pārtraukšanai Sīrijā. Un atkal un atkal tas viss ir jābalsta uz paredzamību un spēku. Dialogs nebūtu neliecina par vājumu tas liecina par pašpārliecību. Kamēr mēs esam uh, stipri un vienoti, mēs arī varam iesaistīties uh, dialogu ar Krieviju par dažādiem jautājumiem. Tālāk. Aisings kundze par to, vai, vai vajadzētu veidot kopējas parlamentārās komitejas kas saistītu NATO parlamentāriešus ar ES parlamentāriešiem. Nu, interesanti ideja, neesmu par to domājis iepriekš, bet es vienmēr esmu atvērts labām idejām. Taču es nedomāju, ka ne man tas būtu lemjams. Tas ir jālemj pašiem parlamentiem. Un atceros no pašmāja politikas Norvēģijā ir jābūt ļoti rūpīgiem, kad esam izpildu. Uh, pozīcijās, eh, izpildvaras pozīcijās nedrīkst mēģināt parlamentam norādīt, kā tam jāstrādā. Bet faktiski, jā, mēs šeit runājam par parlamentu deputātiem no tā, vienam tā pašam valstīm, bet ir tomēr dažas valstis, kuras nav abās organizācijās vienlaicīgi gan Eiropas Savienībā, gan uh, NATO, un es dažas no tām eh, sev kaimiņos ļoti labi pazīstu, tā kā, nu, tās tāpat ir respektējamas. Mm, eh, sarunu tonis, tāds jautājums izskanēja. Nu, dialogs, politiski kanāli, nu, tā ir vislabākā iespēja. Un nepieciešamība iesaistīties politiskā līmenī, uh, pieauga mm, sarežģītos laikos. Un mana pieredze no Norvēģijas, eh, esot politiķam Norvēģijā, ir parādījusi, eh, ka mēs bijām, starp citu, arī Krievijas, esam Krievijas kaimiņu valsts, un svarīgi ir izveidot pragmatisku sadarbību par robežas jautājumiem, par enerģētiku, teiksim, zvejniecību un tā tālāk. Uh, militārie jautājumi, nu, uh, armijas pārstāvi ziemeļos regulāri satieks, un mēs šādu veidu eh, praktisku sadarbību esam nodibinājuši ar Krieviju. Nevis par spīti Norvēģijas dalība NATO, bet NATO to e, pateicoties tai, jo tas ir nodrošinājis kolektīvo drošību un tas dod iespēju tādai mazai e, valstī kā Norvēģija runāt ar e, lielo kaimiņu blakus uz līdzvērtīgiem pamatiem. Tā kā nepieciešamība pēc dialogu un spēcīgas aizsardzības ir daudz svarīgāka šobrīd, kad situācija ir sarežģīta nekā tas bija pirms vairākiem gadiem. Gāler kungs. militārā klātbūtne austrumos. Var jau būt, ka mm, mēs esam savu klātbūtni Eiropas austrumos palielinājuši. Mums ir vairāk jūras spēku Baltijas jūrā, Melnijā jūrā, ir arī gaisa patrulēšanas spēki, tā kā ir jāstāsta, kā mēs tālāk varam uh, pastiprināt uh, savu klātbūtni Austrum partnerības valstīs. Nu, par cipariem es jums tagad nevaru neko pateikt. Ko mēs nolēmām aizsardzības ministru sanāksmē pirms pāris nedēļām, mēs vienojamies par principu palielināt mūsu klātbūtni. Tād mēs atgriezīsimies pie aptvēruma, apjoma E, vismaz, nu tas droši vien notiks e, jūlijā Varšavas samitā, bet ko es nevaru šobrīd apgalvot, ka palielinātā militārā klātbūtne austrumos būs daudznacionāla. Um, faktiski tas ir viens no galvenajiem aspektiem. Tad, kad mums ir spēki no dažādām NATO dalībvalstīm un ir klātesošs austrumu partnervalstīs, tad ar to mēs palielinām ticību eh, šiem spēkiem, ticību mūsu kolektīvai aizsardzībai, kolektīvai drošībai, eh, apstiprinot, ka uzbrukums vienam eh, no sabiedrotajiem ir uzbrukums visam blokam. Un tieši tādēļ mēs nodrošināsim šo te uh, Uh, daudzastrālo pārstāvniecību, nu, apmēra, izmēram, protams, ir nozīme, bet uh, šitas spēku raksturs pats par sevi ir ārkārtīgi svarīgs. Tālāk man tik uzdots jautājums arī par, par karsto karu. Tas bija šāks kungs. Un, jā, protams, Ukrainā Austrum, Ukra eh, Austrum Ukrainā, Sīrijā, te jau nav nekāds eh, runas par nekādu augsto karu, tas ir visīstākais karš, eh, karstais karš, un tas mums, protams, ietekmē, jo tas ir mums kaimiņos, un mūsu kaimiņu valstis ir nestabils, tas, protams, ietekmē mūsu drošību vispār. Tālāk vairāk no jums jautāja par Turciju. Turcija ir sabiedrotais NATO sabiedrotais, ko ievērojami ietekmē e, krīze un vardarbība Irākā un Sīrijā. Turcija šobrīd izmitina 2,5 miljonus bēgļu un viņi cīnās arī pret islām valsti, dodot mums iespēju izmantot viņu tātad aviācijas bāzes, armijas bāzes un tā tālāk. Turcijā ir piedzīvot vairāki terora akti, un nekas nevar attaisnot terora aktus, kādus redzējām Ankārā pirms pāris dienām. Taču nestabilitāte un izaicinājumu, kādus vērojam Sīrijā, kas pārmetas arī uz Turciju, vienkārši pasvītro to, cik proporcionāli ir Turcijas atbild uz eskalāciju, un tādēļ mēs atbalst, pasvītrojam NATO atbalstu visiem centieniem rast politisku sarunu ceļā panāktu rezultātu. Un pirmais solis ir vienošanās starp Krieviju un ASV lai radītu pamatu uguns pārtraukšanai, un cerams, ka tas arī īstenosies un radīs pamatu miera sarunu atsākšanai, lai panāktu e, ilgstošāku pamieru un politisku e, noregulējumu un e, palīdzēs pārvarēt visbriesmas un risks šajā teritorijā, atrisinot arī situāciju kurdiem, un tas tikai pasvītro, cik svarīgi ir visi centieni panākt politisku noregulējumu. Tad, kad mēs runājam par Turciju, nu, ko dara NATO? Mums ir eh, mūsu militārā klātbūtne Turcijā. Ja? gan jūra ar jūras spēkiem, gan eh, gaisa telpas patruļas. Tātad mēs aizsargājam visus mūsu uh, sabiedrotos pret agresiju, ieskaitot arī Turciju. Tālāk uh, NATO spēku izvietošana par tiem cipariem es jau teicu, kas tālāk kungs par dialogu. Uh, Un to es arī šķiet, ka esmu daļai atbildējis. Turcija arī dzen. No Ungārijas bija jautājums par uh, uh, for any kind of military aggression against any NATO ally in the eastern part of the alliance. Tātad e, ziņojums, par kuru jūs uzdevāt jautājumu, jā, mēs e, praktiski analizējam līdzīgus datus. Mēs to daļ, daļēji darām, palielinot mūsu klātbūtni austrumos ar vairāk militārajām mācībām. Mums ir astoņi nelieli štābi, viens no tiem arī Ungārijā. Un tie ir kritiski svarīgi, jo sniedz šo te saikni starp nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un, uh, pap, un uh, iespējams nepieciešamo paplašinājumu un papildinājumu no NATO puses. Un faktiski tas, ko NATO sniedz, ir balstīt uz šo principu, ka tie nacionālie spēki, daļēji NATO spēki un spēja uh, Eh, palielināt savu klātbūtni, ja tas ir nepieciešams. Tā kā mēs eh, palielinām eh, spēku klātbūtni, tā ir trīskāršojusies, ātrās reaģēšanas spēki ir paplašināti, mēs stundu un vairāk dienu laikā varam ievērojami NATO kontingentu, kontingentu klātbūtni palielināt un uh, Tas notiek daļēji NATO uh, ietvaros, na, daļēji uh, eh, divpusēji sadarbības uh, rezultātā ar ASV. Investējam iekārtās, nelielos štābos, papildus aprīkojumā, bruņojumā un tā tālāk. Tas viss ļauj mums izvietot nepieciešamo kontingentu, ja tas ir nepieciešams. Tā kā mēs atbildam uz izaicinājumi, kas ir minēts randziņojumā, un mēs eh, turpināsim eh, garantēt visu savu dalību valstu drošību. Daudz teroristu tiek rekrutēti Beļģijā. Nu, eh, teroristi tiek rekrutēti daudzās dažādās valstīs. Beļģijā ir NATO ģenerālštāps, tā kā mēs par to esam pateicīgi, un Beļģija ļoti labi apzinās, ka tā ir jākoncentrēs uz to, kā tā var sadarboties ar citiem sabiedrotajiem Eiropā, lai uh, iznīcinātu teroristu tīklus un varētu uh, Mm, kaut kā cīnīties pret ārvalstu kaujinieku vervēšanu. Esmu pateicīgs eh, Beļģijas valdībā par to, ka viņi uzņem NATO un mūsu galveno štāvu. Tad izskanēja vairāki jautājumi par NATO klātbūtne aģentūrā. Un, kā jūs zināt, mēs esam nolēmuši palīdzēt ar eh, eh, migrantu klātbūtni Egejas jūrā. Mēs nedarbosimies kā uh, krasta apsērdze, bet mēs palīdzēsim vietējām iestādēm uh, E, Turcijas, Grieķijas krasta apsardzēm Frontexam darīt e, savu darbu. Mēs nedarīsim viņu darbu viņu vietā. Nu, tā nav mūsu misija saskaņā ar mūsu lēmumu, ko pieņēma ārlietu ministru, e, aizsardzības ministru sanāksme. Uzraudzība, monitorings un tā tālāk šī kritiskā informācija Eh, kas ir jāsniedz vietējām varas iestādēm, un tad tās var pašas eh, darīt savu darbu. Bet, protams, ka jebkas, ko jūs darāt, eh, izmantojot NATO spējas, NATO bruņojumu, tas viss ir jādara saskaņā ar dalību valsts likumu došanu. Ja, piemēram, NATO kuģis atrodas blakus eh, grimstošam bēgļu kuģim, tad visiem kuģiem ir pienākums, neatkarīgi no tā, no kurienes eh, šie kuģi nāk, ir eh, pienākums uh, glābt šos cilvēkus. Un tas attiec, protams, arī uz NATO kuģiem un, protams, ko mēs darīsim. Mēs glābsim šos cilvēkus. Un par ko mēs vienojamies ar Turciju? Ja cilvēkus izglābs NATO kuģi, Un ja viņi būs atstājuši Turcijas krastu, eh, tad mēs viņus uz Turciju arī atgriezīsim. Nu, par to mēs esam vienojušies, un tagad mēs cenšamies vienoties par tehniskām un juridiskām detaļām par to, kā eh, šo te eh, vienošanos iznot, kas tika pieņemta pirms pāris nedēļām Kipra. Gomes kundze par to uzdeva jautājumu. Es eh, apsveicu politiski risinājuma meklējumus, es saprotu, ir eh, zināms progress, jā, ir daudz nezināmo vēl pagaidām, taču šķiet, ka pašlaik ir radusies iespēja vienoties kas varētu ātrisināt Kīpras konfliktu, un to es eh, visnotaļ apsveiktu. Tad ASV un vai citas NATO valstis un ASV atbalstīs eh, klātbūtnes palielināšanu austrumu daļā, jā, visi eh, sabiedrotie to jau dara eh, gan veicot gaisa telpas patrulēšanu, gan um, palielinot karavīru klātbūtni Austrum Eiropā kapacitātes veidošana uh, un palīdzība Lībijai. Ja tur būs Nacionālās vienotības valdība, kas pieprasīs palīdzību, tad mēs to darīsim. Tātad, ja mūs uzaicinās, mēs dosimies palīgā, kamēr mūs neviens neaicina, mēs nekur nedodamies. Jā, un pēdējais eh, jautājums, kas man tika uzdots kur ir Austruma Eiropa, kur Centrāla Eiropa. Mēs esam palielinājuši savu klātbūtni uz uh, mūsu savienības austrumu robežas un konkrēti Baltijas valstīs. Nu, tā kā ļoti vajadzētu jāprecizē tā, tad kur tad ir Austruma Eiropa un kur Centrāla Eiropa. Nu, tad Varšavā, kas tiks lēmts, un grūti pateikt, jo tas ir jāizlem valsts un valdību vadītājiem. Bet es sakaidu, ka lēmumi tiks pieņemti par to, kā mēs varam tālāk stiprināt mūsu kolektīvo aizsardzību, kā mēs varam atbal, atbildēt uz apdraudējumiem gan no dienvidiem, gan no austrumiem ar uh, plašāku un jūtamāku klātbūtni Tālāk 42, 7 eh, un 5, 6 NATO pants. Nu, 5 pants ir aktivizēts tikai vienu reizi pēc eh, terorismu uzbrukumiem ASV 11. septembrī 2001. gadā. Kopš tā laika e, ir bijuši terorisma akti ar lielu upuru skaitu, kad šis pāns nav ticis aktivizēts. Mums ir absurdi, ka šis pāns ir pāns, kas tiek izmantots un aktivizēts ļoti, ļoti reti. Mēs esam spējīgi atbildēt, sniegt atbalstu valstīm, kas cīnās pret terorismu, neaktivizējot piekto pantu un arī veidojot koalīciju ciņai pret islāma valsti, mēs esam iesaistīti neaktivizējot šo pantu. Jā, piemēram, Jordānijā, Tunisijā mēs esam klātsoši, palīdzam Irākai, arī mūsu aktivitātes Afganistānā ir ļoti cieši saistīts ar terorismu apkarošanu, jo iemesls, kādēļ mēs iegājām Afganistānā, vai tur atrodamies, ir uh, tas, ka Afganistāna ir kļuvusi par drošu ostu starptautiskam terorismam. Tātad mūsu starptautiskā koalīcija cīnās pret terorismu, neaktivizējot, pie, neiedarbinot piekto pantu. Nu, varbūt kāds jautājums es neesmu spējis atbildēt, bet šķeru, ka atbildēju vairum, uz vairumu uz jautājumiem, un varbūt, ka būs vēl jautājumi. The floor has now Iepaldies, Talakelam kungs. Paldies jums, godātais ģenerālsekretāra kungs. Es, protams, arī augstu novērtēju jūsu apņēmību un skaidru šādu vēstījumu. Es kādā ziņā esmu par to, ka mēs stiprinām arī NATO, arī austrumos, Eiropas austrumos, lai gan nav nekāds šaubu, protams, ko nozīmē, ka arī Baltijas valsts iekļaus Eiropas austrumu teritorijā. Uh, jo kopumā tomēr jāatzīst, ka tā ir neaizsargāta zona, un varbūt tā, ka Putina kungs grib pārbaudīt, vai NATO tiešām ir vienoti, un uh, veikt zināms tā kā soļus. Tādēļ, ja mēs runājam par tiešām kolektīvo aizsardzību, kole hibrīd kara apstākļos, ja kāda varētu būt tomēr šāda risinājuma arī, lai piemērotu kolektīvu aizsardzību arī šādā hibrīd kara apstākļos. <laughs> It's okay. Thank you so much. Paldies. Tad jūs arī piedalāties mūsu delegācijā ar NATO asamblējā. Paldies. Ģenerāl sekretāri, nesen arī es ar jums tikos Stavangerā. Un viens no maniem argumentiem un svarīgākais jautājums bija tieši šāds. Vai nebūtu pienācis laiks NATO arī iesaistīties bēgļu krīzē. Jūs atsiet NATO nav uzdevums iesaisties bēgļu krīzē, bet nu izskatās, ka esat savus mainas dom, domas mainījis. Un viņi tagad, tātad NATO spēki arī iesaistītos, vismaz kā uzraudzības spēki. Jātājums ir, kā jūs redzat arī turpmākos sadarbības starp Eiropas saimnību un NATO. Bet vai jūs lūdzu varētu arī kaut kādā veidā precizēt? Varbūt jūs varētu atklāt zināmas tādas arī detaļas par operatīviem plāniem, uh, un īsti, kas tad īsti notiks, kas notiek arī sadarbībā ar Eiropas aģentūrām, Frontex un AJG. Tā kā jautājums ir, kā šī koordinācija notiks. Nu, jūs redzējāt, protams, tur runa par uzraudzību, par informācijas apkopošanu, bet kas tad īsti notiek ar reālajiem cilvēkiem, bēgļiem, ja? kas, piemēram, tad tiek uzņemti? vai viņi ir jāsūt atpakaļ uz Turciju. Jūs sacījāt, ka tikai vakardien vieni konstatēja 36 gaisa robežu pārkāpumu gadījumu. Un īpaši arī Turcijā. Kā tad to var, īstenībā, kāda varētu būt NATO reakcija? Savukārt, ja, piemēram, Turcija varētu izmantot arī NATO aliansi, lai pārbaudītu Grieķiju uh, pacietību Egejas jūrā. Uh, pārbaudot Grieķu suverenitāti. Nu, kāda varētu būt šāda kopēja atbilde īstenībā Eiropas kopējo draudiem? Gurikungs. Mr. Gurek, still here? No. Then has the... Nu, Gurikungs nav uz vietas. Labi, tad... Um... A, a, nē, ir gan jau. A, ah, nē, viņš ir Jurikungs, jā. Nu, man ne tā iztulkojā. Paldies, priekšsādātāji. Nerunājot par manu uzvārdu izrunu, man būtu divi jautājumi. Par Turcijas līdzdalību Egejas jūras operācijām. Jo Turcija tātad būs valsts, kas uzņems visus šos um, bēgļus, kas tad tiks um, um, um, pārtvērti jūrā. Vai tur ir prācīs, kāds plāns un kāds īsti notiks? Un kas tad īsti visu to organizēs? Protams, arī Eiropas padomas paziņojums. Un otra lieta, kāds būtu jūs, nu, jūsu vērtējums par nemilitāriem? pasākumiem, kas ir ļoti nozīmīgi arī austrumu flangā. par uh, Nord Stream 2 gāzes vadu izbūvi. Tas apiet sankcijas, kas šobrīd ir uzsākts pret Krieviju. Līdz ar to es uzskatu, ka tas ir precīzs instruments, ko Krievija šobrīd izmanto, uh, lai izdarītu spiedienu uz Eiropas dalībvalstīm. Vai jums būtu arī komentārs par šo? Atīnikungs. Atgādināšu jums ierobežams 1.15. Jā, paldies. Es vēlos koncentrēties uz citu jautājumu par Varšavas samitu un kiberdrošību. Es nevēlētos tikai tam pieeja tehniski. Te ir jārunā arī par plašākām vadlīnijām, kāds ir izstrādāt vadlīnijas un standartus, kā rīkoties, bet ir jābūt arī skaidram signālam politiskā līmenī. Kādā veidā varam saglabāt un nodrošināt mūsu uh, alianses, eh, iekšējo sakarus un uzticību. Ir tā, ka, protams, katra valsts sargā savu suverenitāti. Nu, bet kā mēs varam nodrošināt, ka mums ir tāda vienotāka pieeja svarīgas informācijas aizsardzībai? Problēma ir tāda, kā, piemēram, mēs to redzam Ukrainā. Bet ne jau tikai Kiberdrošība ir ļoti nopietns jautājums, un mums ir jāaizsargājas pret dažādu veidu apdraudējumiem. Paldies, priekšsādātāji. Pāris īsu precīzi jautājumu. Arī Marija kundze. Es saprotu, ka varbūt ir lietas, kuras jau izskanēja, bet tātad. Par dažādu partneru līdzdalību NATO jo šobrīd dalībvalstu ieguldījums un precīzais finansējums un arī materiāls ir tā, ka ir milzīgs atšķirības starp ASV un Eiropas Savienības valstīm un arī tām dalībvalstīm, kas sabiedrotie, kas nav īsti NATO dalībvalstis. Ir, protams, tā pieaudz tā politiskā izpratne, ka vajadzētu tiešām kāpināt valsts izdevums līdz 2%. Man interesē, kurās valstī tas jau viss notiek. Un tāpat arī man interesē, ja mēs papildus atsodam izdevumus, tad kam tad šī nauda tiek uh, tērēta? Vai piesaistot jaunus karavīrus, vai labāk aprīkojot, vai, un ja precīzi, tad kāds lūdzu aprīkojums tiek iepirkts, vai te runa par helikopteriem, vai arī ko citu? Uh, Un kāds tad ir arī no kurien šis aprīkojums tiek iepirkts? No kuras valsts ir izcelsmes valsts šim aprīkojumam? Thank you very much, Mr. Chair. Mr. Secretary General, you were talking about. Paldies, priekšsādātāji. Dienā sekta, kur mums runāt par savstarpējiem savienojumiem. Vienlaikus Eiropas Savienība un NATO ir savstarpēji ļoti cieši saistīts organizācijas, kas iestājas vienām tam pašām vērtībām bet NATO iesaistās pavisam tā novēlot, manuprāt, Eiropas Savienībai, sniedzot atbalstu Egejas jūrā. Vai tad tas netozīmē to, ka nākošajā NATO samitā mums nevajadzētu izveidot tādu permanentu, pastāvīgu sadarbības mehānismu starp Eiropas Savienību un NATO? Treškārt, vēl otrā atpidošana. Krievijas valdība visu laiku mums um, pārkāpj trīs valstu teritoriālo nedalāmību. Tā ir Ukraina, Moldova un Gruzija. Tas ir ļoti svarīgs valstis arī kā mūsu kaimiņu valstis, un tādēļ kāds ir NATO plāns uh, šīm trim valstīm sniedot atbalstu, lai viņas varētu arī nu, sasniegt nepieciešamo NATO statusu. Paldies, Stoltenberg kungs. Es šeit pārstāvu uh, apvienoto karalistu Lielbritāniju. Esmu priecīgs, ka mēs viena no tām valstīm, kas izpild šos 2% no IKP uh, aizsardzības izdevumiem. Bet es redzu, kāda ir savstarpējā varbūt neusticībā iepratim Krievijai. Man interesētu, kāda tad īsti ir jūsu loma, pastāvot mūsu Nu, ko jūs darat, kā jūs veidojat arī personīgas attiecības varbūt ar jūsu partneriem un kolēģiem Maskavā, lai kaut kādā veidā varbūt mēģinātu um, mm, nolīdzināt dažu veidu saspīlējumus starp uh, NATO un Krieviju? Paldies priekšsādātāji! Nu, šis jaunais lēmums par NATO līdzdalību operācija Egejas jūrā, manuprāt, atklās operatīvās problēmas. Tādēļ man ir šāds jautājums. Nu, skaidri jāievēro koordinātas, un Turcija nedrīkst pārkāpt Grieķijas suverenās tiesības. Jo pēkļi jau īstenībā uh, netiek pārtverti e, kaut kur starptautiskos ūdeņos, bet gan viņi nonāk tieši uz Grieķu salām. Tādēļ ir jāskatās, kāda būs precīza darība un kas tad īsti notiks. Piemēram, ja apgāž laiva, un tas notiek Grieķijas ūdeņos vai citos arī ūdeņos, un vienlaikus e, aktīvi patrolē gan Grieķijas, gan Turcijas kuģi. Nu, tad tur ir ļoti jāuzmanās. Protams, Turcija var darboties savos teritoriālos ūdeņos, un tad, ja šīs laivas apgāž vai uzskrien sēkļu kuģi e, viņu teritoriālajos ūdeņos, bet viņi nebrīkst iekuģot Grieķijas ūdeņos. Bet, nu, ja ir šais, tādā, šas situācijas, ja, kur e, Grieķija, protams, apšauba, uh, e, Turcija, piedošana, apšauba Grieķijas tiesības uz zināmā salā. Uh, kas notiek, piemēram, šeit arī šī zona izveidojas ap 6 un 18 jūras jūdzēm. Un tiek uh, vienlaikus iesaistīt Grieķiju un Turciju. Kas notiek šādā gadījumā? Alankas kungs tālāk. Godāts ģenerālsekretāra kungs, es vēlētos pievērst jūsu uzmanību ziemeļiem. Mēs redzam, ka mainās arī NATO arī stratēģija Ziemeļa reģionā. Norvēģija ir kāpinās arī savu līdzdalību patruļās, arī piedāvājot zemūdens. Jautājums ir, kā NATO, NATO plāno attīstīt arī tālāk jūras savu aizsardzības politiku ziemeļos. Un kas ir plānots, tad kāds lēmums varētu būt Varšavā? Paldies, priekšsādātāji! ģenerālsektāra kungs, es augstu novērtēju jūsu līdzdalību un jūsu ieguldījumu. Man divīs jautājumi. Pirmkārt, kādā veidā jūs novērtējat šo drošības situāciju Melnā jūras reģionā? Kāda būtu NATO atbilde? Mēs tālāk runājam par Eiropas Savienības aizsardzības attīstību. Kas būtu jādara NATO, lai nodrošinātu savstarpējo papildināšanu starp NATO un Eiropas Savienību? Paldies! Obregas kungs no Rumānijas parlamenta lūdzu. ģenerālsektāra kungs, Stoltenberg kungs, Brokungs, mēs runājam par caurskatāmību un paredzamību starp sabiedrotajiem. Es vēlētos pastāstīt par Rumānijas situāciju, kāds ir mūsu uzstādījums pirms Varšavas samitu. Mēs uzskatām, ka pirms samat ir pilnīgi jāizsniedz iepriekšējās vienošanās. Mēs aucinīgi novērtējam to, ka NATO arī piedalās tagad jau plašākajā jaunajā vides uh, drošības vidē. Es domāju arī par noteiktiem ierobežojumiem sadarbībā ar Krieviju. Tālāk seko arī drošības un aizsardzības politikas pārskatīšana un tas pieprasa, lai arī mēs pārskatītu arī attiecības ar Krieviju ilgtermiņā. Ir jānodrošina alianses strateģiskie mēķi. Tāpat arī svarīgas attiecības starp NATO un Eiropas Savienību. Tāpat arī svarīgs ir jautājums par NATO paplašināšanos. Un īpaši es pievēršu uzmanību Gruzijai. Pretraķiešu aizsardzības sistēmas ir jāintegrē arī Rumānijas darbībā. Un vai jūs uzskatāt, ka šie mani projekti pieminētie varētu būt reāli vai nē? Labi, tālāk es teikšu tā, katram tikai viena minūte, lai vispār jums būtu iespēja izteikties. Un tas tikai var būt. Un došu vārdu galvenokārt tiem, kas līdz šim vispār nav tikuši pie vārdu. Tādēļ došu vārdu tālāk Gils kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Man būtu jautājums tieši par kiberkaru. Un es zinu, ka kolēģis jau šo uzdeva, jo, nu, tas tikai reizi e, apliecina kārtējo reizi, ka šī kiberdraudi tiešām ir ļoti reāli. Gal galā tā ir ļoti nopietna draud, kurus izmanto jau reāli Krievija un arī Ķīna. Tā kā NATO tam ir uz to jārēģē. NATO līdz šim koncentrējas uz tādu izturību pret kiber uzbrukumiem, bet vai jūs būtu gatavs arī runāt par tādu jau proaktīvāku nostāju, ka jūs arī runāt par tādu atturošo vispār spēku? Un tālāk spēcīga Brit eh, Lielbritānija un spēcīga Eiropa ir nozīmē ieguldījums drošībā. Vai jūs līdz ar to arī varētu dot savu vērtējumu par iespējamu Britu izstāšanos no Eiropas Savienības, kāds varētu būt negatīvās sekas? Un kā jūs redzat, kā varētu nodrošināt vēl ciešāku starpību NATO ietvaros? Paldies, tālāk, papadākis kungs. Stolkenberg kungs, es vēlētos pievērst jūsu uzmanību zināmai problēmai. Mēs esam katru reizi iesaistījušās imperialistiskos karos. Un to rezultāts ir skaidri redzams. Libija, Sīrija, Irāka. Un rezultāts ir, ka tūkstošiem bēgļu ierodas Grieķijā. Ja tagad Egejas jūrā sāk patrulēt arī NATO spēki ar valdības piekrišanu, tad, protams, tas varētu aktualizēt jautājumu par vispārējo spriedzi tuvies austrumos. Bet ir tāda situācija, ka savstarpēji partneri, NATO partneri neatzīst viens otru. Un tā situācija, manuprāt, tagad būs ļoti saspīlēta starp Grieķiju un Turciju. Te jau pirmkārt jautājums par gaisa un jūras robežas pārkāpumiem. Tagad gandrīz vajag Turcijai tiek dot zaļā gaisma. Kas tad īsti būs, kādā veidā tad NATO spēki tiks pārstāvēti Egejas jūrā? Ģenerāls sektārkungs, jūs norādījāt, ka jūs centīsieties ierobežot cilvēku kontrabandistus. Tāpat arī jūs norādījāt, ka arī nu, tās laivas un kuģi, kas izceļo no Turcijas, tad jāatgriež Turcijā. Bet par ko tad īsti mēs esam vienojušies? Kāds tad īsti ir mūsu operācijas mērķis? Tas man tomēr vien nav skaidrs. Godētais ģenerālsekretāra kungs, manuprāt, viens no svarīgākajiem jautājumiem jau aliansē kopš 90. gadiem ir bijis atvērto durvju politika, piesaistot arī jaunos centrālās un austrum Eiropas partnerus. Un nu pat nesen arī iestājas mana valsts, Rumānija. Un mēs arī vēlāk atbalstījām Melkalns pievienošanos. Un tālāk, kas notiks ar Gruziju? Par šo jautājumu mēs, protams, runājam ļoti plaši. Tas nav tikai tas, kas ir šī pieņemtā pakete par Gruziju. Ir bijuši daudz arī, protams, um, jautājumi, kurus ir izskatījām Bukarestes samitā 2008. gadā. Jautājums ir ļoti sarežģīts, bet vajadzētu arī godīgi pateikt. Pirmkārt, kāda ir katrā nostāja, sabiedroto nostāja, un es vēlētos šeit arī jautāt jums, kāds varētu būt tad īsti brīnumainais varbūt atrisinājums Gruzijai? vai principāli ir tā, katreiz mēs visu laiku sakām, Krievijai nav nekādu veto tiesību par mūsu paplašināšanās politiku. Jā, paldies. Arī es vēlos jautājumu par vidusjūru. Kipras situācija ir bijusi jau sašķelta gadu desmitiem ilgi. Tālāk arī tuvi austrumi, protams, ir ļoti sarežģīta situācijā. Tur ir sagrauta arī ekonomika šobrīd. Un jūs runājat par to, ka NATO budžets nedrīkst un to, tas nav samazināts. un vajadzētu, ka katra dalībvalsts nodrošina 2% no IKP. Bet ja valstis pārdzīvo ļoti nopietnu ekonomisko krīzi, tad tas ir uh, milzīgi nauda. Šī nauda nepieciešama arī izglītībai, kultūrai, uh, veselībai. Ja mēs tālāk pievēršamies Ēgejas jūrai, Nu, par to runā vairāk kolēģi, un es arī vēlos. Tātad projekts un plāns ir tāds, ka bēg no vienas NATO valsts, eh, kas vēlas doties uz otru NATO dalību valsti. Bet, nu, tad būtu pavidam šīs patruļas. Bet kāds ir īstais plāns? Tas faktiski ir uh, bēgļu atpakaļ nosūtīšanas plāns. Un, nu, it kā, ja sakam, nē, tas tā nav, tad īstenībā es domāju, ka, nu, NATO te nevajag iejaukties, NATO ir pavisam citu mērķi. Kāna kungs, jūs esat mūsu pēcpusdienas uh, augstākais punkts šobrīd jāsīs, ne? Es neticu visām ausīm. Ģenerālsektāra kungs. Divīs jautājumi jūs runājat, tad jau komentējāt šo paziņojumu par pamieru Sīrijā. Bet ja tas nenotiks, un Arābu valsts īstenībā jau sāk runāt par saudzemes spēku iesūtīšanu, kas būs ar NATO, NATO arī, vai nē? Tālāk pagājušajā gadā decembrī Melkalne, nu viņi saņēma oficiālu uzņē, ielūgumu, ārlietu ministri tādu izteica pievienoties NATO un kļūt par 29. sabiedroto. Kas notiks tālāk ar Bosniju Hercegovinu? Nu, labi, tad no manas puses arī vēl īsts komentārs. Manuprāt, tā šodien no rīta ir iznot sarunas ar um, Margarīnī kundzi un tagad ar Stolkenberg kundzi. Tā. Ja Eiropas Savienība nesadarbojas kopā ar ASV un Krieviju un neskat veids, kādā veidā tieši vai netieši NATO, uh, varētu piedalīties un piedāvāt, tad mēs nespēsim atrisināt Sīrijas krīzi. Tas ir fakts, tas nav viedoklis. Un to es arī aicinu grieķu kolēģiem padomāt to. Ja nav Eiropas Sanības un Turcijas nolīguma, un ja NATO misija netiek uzsākt un neizdodas, nu tad īstenībā vēl vairāk bēgļu nonāks tieši Grieķijā. Un ko tas nozīmē, ka atkal pieaudz spiediens uh, Eiropas Savienībā, kaut kur jau tomēr slēgt robežas tālāk Balkānu ceļā. Arī Maķedonijā. Tādēļ es tikai lūdzu grieķu draugus, apzinoties daudzās problēmas, kas ir, protams, eh, saprotamā kārtā jums ar Turciju, tomēr arī atbalstīt Eiropas Savienības un Turcijas plānu, jo tas ir galu galā arī pašu grieķu interesēs. Un ar, tādā ziņā NATO misija būtu Grieķijas interesēs. Lūdzu, ģenerālsektāra kungs. Thank you so much. Thank you for all the... Thank Paldies! Paldies par visiem jautājumiem. Mēģināšu vismaz uz lielāko daļu atbildēt. Par, par hibrīdu karu. Mums ir jābūt gatavam, š, gataviem šādam gadījumam. Tajā tiek kombinēti militāras eh, aktivitātes ar nemilitāru rīcību. Un arī kibernoziegumu jomā pastāv dažādi draudi. Un to mērķis ir uzbrukt kādai valstī. Mēs nerunājam par pilna apjoma karu, bet gan par centieniem destabilizēt valsti un ir jārēģē pēc iespējas ātrāk. Tieši tā notika Ukrainā, kad Krievija uh, iebruka Krimā, tā neatzina, ka tā ir atbildīga par agresiju, bet pēkšņi Krima vienkārši bija anektēta. Un mums ir jābūt gataviem un jāspēj reaģēt uz hibrīdu apdraudējumu. Tieši to mēs darām, bet mums ir jābūt vēl aktīvākiem. Piemēram, aktīvā brīdināšana. Um, priekš tā ir arī labi jāsaprot, kas notiek, un ir jāuzlabo arī veids, kā mēs apmainamies ar izlūkošanas informāciju starp NATO valstīm. Nākamajā gadā mums būs E, jauna uzraudzības sistēma, kurās izmantos bezpilota lidaparātus, un tas uzlabos NATO spējas lielā mērā tiešām izvērtēt situāciju, kas notiek atsevišķās vietās. Tā ir ļoti nozīmīga daļa no tā, kā mēs grasāmies reaģēt uz hibrīdu veida apdraudējumu. Mums ir jābūt elastīgiem un pasākumiem jābūt piemērotiem apdraudējumam, atbilstošiem apdraudējumam. Mēs runājam gan par, arī šeit runāt par hibrīdu apdraudējumu. Iespēja ātri reaģēt un iespēja laist darbā spēkus pirms krīze tiešām ir padziļinājusies. Tas tie ir nozīmīgi elementi mūsu jaunajā plānošanā attiecībā uz hibrīdu apdraudējumu, lai mēs varam reaģēt tieši tur, kur ir nepieciešams, kur pastāv draudi, kur veidojas tāds hibrīdu konflikts. Arī par hi kibernoziegumiem. noziegumiem Mums ir jāspēj pasargāt pašiem, aizsargāt savas sistēmas, jo tas arī ļaus NATO palīdzēt savām dalību valstīm labāk aizsargāt viņu uh, informācijas sistēmas. Un te mēs varam runāt par tādu tīkla izveidi. Un vēl, kiberuzbrukums var arī tikt, uz to var attiecināt, ja apdraudējums ir ļoti nopietns vai uzbrukums, tad spēkā stājas piektais pants, un uh, to mēs šobrīd vērtējam kā iespēju NATO reaģēt saskaņā ar piekto pantu. Tad Kailī kundze no Grieķijas, jūs jautājāt par uh, bēgļu krīzi. NATO, kā es jau sacīju, mēs reaģējam, mēs sniedzam palīdzību, bet vairāk mums ir atbalstoša loma. Mēs neapturēsim kuģus un laivas un nesūtīsim tos atpakaļ. Mēs grasāmies palīdzēt vietējām iestādēm un palīdzēt Frontex spēkiem. Tā kā tas ir atkarīgs no Turcijas, Grieķijas un Frontex, kas notiks. Mums nav mandāta īstenot politiku šajā jomā. Un NATO spēks slēpjas tajā, ka Eiropas Savienībā šeit ir būtiska loma, un Grieķija ir Eiropas saimnības dalībvalsts, bet Turcija nav, un NATO kalpo, nu, tā kā tilts starp šīm divām valstīm. Tas ir būtiski. Otra lieta - NATO klātbūtne Egejas jūrā palīdz nodrošināt sadarbību starp nu, NATO un Eiropas Savienību. Es aicinu izmantot atbalstu no NATO, bet mēs uh, nesūtīsim atpakaļ jūras transportu ar bēgļiem. par salām, par teritoriāliem strīdiem. Nu, situācija šobrīd nav skaidra, situācija attīstās, bet jautājums ir attiecās uz Turciju un Grieķiju. Un valstīm ir jāspēj sadarboties 28 ministri NATO Uh, pieņēma attiecīgo lēmumu, kas šobrīd ir spēkā. Te mēs nevaram runāt par kādu Briseles iejaukšanos. NATO alianses valstīm ir iespēja, un tās to izmantoja, pieņemt kopīgu lēmumu. Uh, Jautājums tagad ir par tā īstenošanu. Par operācijām konkrēti es nevarēšu atbildēt šobrīd, bet politisks lēmums mums ir pieņemts par to, kā sadarboties bēgļu krīzes risināšanā. Un Egejas jūrā, gan Grieķijā, gan Turcijā šī problēma skar visu Eiropu. Uh, un mums ir jāspēj būt politiski spēcīgiem, spēcīgiem politiskā līmenī. Un um, Egejas jūrā jau ir NATO kuģi, un par kuģu skaitu te ir, nu, jānošķir divi līdz pieci kuģi šobrīd ir šajā reģionā, lai uzraudzītu to, kas notiek, lai novērotu situāciju. Tad vēl bija jautājums par NATO klātbūtni Egejas jūrā. Šeit sāpīgais jautājums ir migranti un bēgļi. Mēs neuzraugām gaisa telpu. Mēs darām tikai to, ko pieļauj mūsu mandāts. Tālāk Uh, Nord Stream, Jurek kungs, jūsu jautājums par Egejas jūras atbildēju, bet par Nord Stream. Um, par šo ir jāpieņem lēmums valstīm, uz kurām tas attiecas. Uh, un tas attiec uz Eiropas Savienību. Eh, NATO šeit lēmums nav jāpieņem, eh, vai ir labi vai nav labi turpināt attīstīt Nord Stream projektu. Tas attiecās uz valstīm, kuras tas skar. Tad vēl par Sīriju. NATO pieņēma lēmumu palielināt savu spēku skaitu Egejas jūrā, bet mēs arī sniedzam atbalstu Turcijai tieši e, Turcijas Sīrijas robežas uzraudzībā vai novērošanā, jo tas tās arī ir vieta, kur, um, nu, kur ir vērojama liela bēgļu kustība. tas ir tāds arī tāds reģions, vai šī robeža tagad ir slēgta, un mēs uzraugām, kas tur notiek. Atīnī par kibernoziegumiem es atbildēju, par kiberapdraudējumu. Alio Marīkundze, jūs jautājāt par izdevumiem. Ap, ASV apvienotā karaliste, Igaunija, Polija un Grieķija tās ir valstis, kas izdod vairāk nekā 2%. Francija ir tuvu šim rādītājam, vairākas valstis ir sākušas palielināt savus izdevumus, bet minētās piecas valstis ir līderi, par ko nauda tiek tērēta. Aprīkojums lielākoties tagad ir primārs, kurā tiek veikts investīcijas. Tātad vairāk uzsvars tiek likts uz aprīkojumu, uz kvalitatīvāku aprīkojumu. 2% tajos ir arī, arī pensijas. Um, ir jāraugās arī, kā salīdzināt skaitļus. Um, uh. Ehm, then um, uh, uh, Tad pensiju izmaksas arī ir iekļautas šajā, šajos divos procentos. Par Rumānijas pārstāvu jautājumu, ko mēs darām mūsu austrumu partneru Moldovas, Ukrainas un Gruzijas labā, mēs darām sekojošo. Uh, Mēs sniedzam spēcīgu izteiktu politisku atbalstu valstu neatkarības nodrošināšanā, teritoriālās integritātes nodrošināšanā, un gan Gruzija, gan Ukraina ir mums cieši sadarbības partneri, tāpat kā Moldova. Mēs palīdzam arī veidot aizsardzības kapacitāti, palīdz, sniedzam palīdzību dažādos veidos. Mums ir kapacitātes veidošanas uh, atbalsta fondi Ukrainā, piemēram, un ir arī divpusēja palīdzība uh, darbinieku apmācībā vai militāro spēku apmācībā, un tāpat palīdzam politiskā līmenī risināt konfliktu. Arī Ukrainā atbalstām centienus īstenot Minskas vienošanos un ceram, ka palīdzēsim konfliktu, kas šobrīd tur ir izcēlies, novest līdz pozitīvam iznākumam. Tad vēl bija jautājums Vašč, Vašinska kunga jautājums par dialogu. Dialogs jau notiek, kā es jau sacīju, ANO drošības padomē notiek arī divpusējas sarunas par ātomenerģētikas vienošanos ar Irānu un ir kontakti arī ar Krieviju. Vieglas šīs sarunas nav. Mēs nezinām, vai mums izdosies organizēt NATO un Krievijas padomes sanāksmi, bet ar Lavrovu Minhenē tika apspriestas iespējas, kādas varētu pavērties šajā ziņā. Tad vēl par uh, Egejas jūru es runāju, tad Norvēģijas deputāti jautājums es piekrītu, mums NATO ir jāraugās arī uz ziemeļiem, un mēs arī esam pārstāvēti ziemeļu reģionā, bet kā šī reģiona pārstāvji mēs zinām, ka NATO ziemeļos eh, galvenais tāds redzamākais pārstāvis ir Norvēģija. Uh, Eh, Dānija arī, bet Norvēģija ir ļoti būtisks NATO pārstāvis ziemeļos, un uh, tagad ir bijušas lielas investīcijas jaunā. Jaunā fregatē. Un tas ir tikai piemērs. Norvēģija turpinās investēt F-35 uh, militārajās lidmašīnās un jācer, ka Norvēģija spēs iegādāties arī jaunas zemūdenes un turpinās attīstīt savu militārās spējas. Un, protams, bez Norvēģijas es priecājos, ka arī manevri turpina notikt vai mācības Un Norvēģija, protams, nav vienīgais partneris. Norvēģija ir kolektīvās drošības sistēmas daļa un saņem atbalstu no citām valstīm. Tad bija jautājumi, par kur, uz kuriem es jau atbildēju. Vēl par Gruziju. Mēs turpinām atbalstīt Gruziju. Gruzijā ir panākts progress arī reformu ziņā. Mums ir būtiska tāda izstrādāta pakotne, un NATO ir pārstāvēta Gruzijā. Pirms kāda laika es piedalījos jauna apmācības un novērtēšanas centra. Um, atklāšanā. And, uh, towards, um, un tas ir tikai viens piemērs. Tad vēl Sakurafas kundze uzdeva jautājumu no Grieķijas. Es jums piekrītu. Lielākai daļai politiķu vai visiem politiķiem ir zināms, ka labāk būtu tērēt naudu veselībai, izglītībai, infrastruktūrai, nevis aizsardzībai tas nevienam nav pārsteigums. Grūti ir uh, panākt, lai investīcijas tiktu veiktas aizsardzībā. Kad es biju finanšu ministrs, es samazināju aizsardzības izdevumus Norvēģijā. Nevienam nesakiet, bet tas bija pēc augstā kara beigām un spriedze vairs nebija tik izteikta. Uh, Tāpēc ir loģiski, kad spriedze samazinās, tad ir iespējams samazināt aizsardzības izdevumus, bet ir jābūt spējai arī palielināt militāros izdevumus, tad, kad situācija ir pretēja. Un kā es jau sacīju, es Norvēģijā arī palielināju aizsardzības izdevumus kopš 2008. gada lai uzlabotu aizsardzības kapacitāti. Grieķija ir viena no piecām valstīm, kas veltīja divus procentus aizsardzībai. Un tā ir valsts, kas ir spējusi aizsardzības izdevumus nostādīt kā prioritāti, neņemot vērā smago finanšu situāciju. Un vēl bez viss tā, ko es jau pieminēju. NATO nav kaut kur tālu prom, un 28 valstis, kas ir Eiropas Savienībā, ir kaut kas pilnīgi cits. Mēs esam sadarbības partneri. Mana ideja nebija tā, ka mums būtu jāsāk darboties Egejas jūrā. Tas bija 28 alianses dalību valstu lēmums. Mēs strādājam uz vienprātības pamata, un arī mūsu rīcība, mūsu darbība Egejas jūrā ir saskaņā ar Turcijas vēlmi un Grieķijas vēlmi. Un, kā es jau sacīju, tas, ko mēs darām, ir nozīmīgi gan Grieķijai, gan Turcijai, gan citām valstīm. Hāna kungs par NATO spēkiem Sīrijā. To nav Sīrijā un nav arī ieplānots militāros spēkus uz Sīriju sūtīt, bet NATO ir pārstāvēta Turcijā, lai varētu palīdzēt Turcijai uh, aizstāvēties pret agresiju, jebkādu veidu agresiju pret Turciju. Mēs palielinām um, sauszemes spēkus Turcijā, mums ir arī tātad citi veidi, kā mēs izmantojam uh, kā mēs laižam, izmantojam spēkus, lai pasargātu Turciju. Par Bosniju un Hercegovinu tur ir jāveic reformas, ir vēl daudz darāmā, lai atbilstu NATO kritērijiem. Šobrīd par progresu neko nevaru pateikt. Es eh, vienmēr esmu priecīgs tikties ar jums, parlamentārieši, un eh, vēlreiz liels paldies par uzmanību. Thank you very much. Thank you very much, Secretary General. It's on the applause that we very much appreciate the. Paldies par laiku, ko jūs mums veltījāt. Jūs nopelnījāt aplausus. Paldies, ka jūs mums raksturojāt situāciju gan Eiropas parlamentāriešiem, gan dalībvalsts parlamentāriešiem bija interesanti to dzirdēt. Vēlreiz liels paldies!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 The... Cienījamie kolēģi, turpināsim ar nākamo darba kārtības punktu, kas ir viedokļa apmaiņa ar apvienoto nāciju ģenerāla sekretāra īpašo pārstāvu Lībijā Mārtinu Kobleru. Viņam ir liela uh, pieredze darboties starptautiskajā arēnā kā vidutājam, un tagad viņš ir īpašais pārstāvis uh, Lībijā, bet iepriekš ir strādājis Kongo ar eh, Junāmi Irākā, arī Afganistānā, tā kā tie, kas zina eh, šīs te krīzes zonas pasaulē, zina eh, par šo darbu. Un iepriekš kā profesionāls diplomāts Vācijā ieņēmis augstus amatus un bijis arī vēstnieks Īrijā un Ēģipte un bijis arī Joškas Fišere ministra kabineta loceklis. Uh, Situācija Lībijā ir Eiropas institūciju darba kārtībā, starptautiskās sabiedrības darba kārtībā jau ilgu laiku, tā ilgst vairākus gadus. Eiropas parlaments vienmēr ir atbalstījusi uh, ANO centienus panākt noregulējumu Lībijā, ar politiskiem un diplomātiskiem paņēmieniem. Un mūsu pēdējā rezolūcija, kas tika pieņemta 4. februārī, mēs paziņojam, ka parlaments atzīs un atbalstīs Nacionālās vienotības valdību, par kuru spēs vienoties Lībijas partijas, un mēs atbalstīsim kā vienīgo likumīgo Lībijas valdību. Un mēs esam vienmēr aicinājuši puses eh, izvairīties no soļiem, kas var destabilizēt Lībiju un visu reģionu. Un dalību valstīm ir jāatbalsta Mogarīnī kundzes eh, centieni eh, darboties pie noregulējuma meklējumiem un tikai šorīt eh, viņa uzstājas mūsu priekšā un runāja par šīm problēmām, kas ir saistīta ar demobilizāciju, sociālā sektora attīstību un tā tālāk. Un ļoti eh, kārsta diskusiju laikā pagājušā sestdienā tika uh, grozīts uh, Nacionālās vienotības valdības sastāvs, bet uh, šī sesija tika pārtraukta līdz uh, īpašā pārstāvja ierašanās eh, Tobrukā un ko mēs vēlētos dzirdēt no jums, Kobler kungs, proti informāciju par uh, to, uh, kādas ir perspektīvas uh, izveidot tur stabilu, darboties spējīgu valdību, kas pasargātu valsti no sabrukuma, kā arī cīņa pret dāiešu apdraudējumu. Uh, kas eh, nāk no, kas ir eh, pārstāvēt šajā Ziemeļāfrikas daļā. Un eh, kā stiprināt drošības aspektus, lai regulētu situāciju Lībijā. Un ievērojam vecās tradīcijas, jūs runājat 10-15 minūtes, un tad jautājumi, un tad jums būs īsa brīdis kops vilkumam. Koblerkungs, jums vārds. Thank, thank you very much. Um, it's really a pleasure to be here again. I was here in a former capacity. Uh, paldies, uh, man ir prieks šeit būt, es šeit esmu bijis jau iepriekš, kad biju Irākā, un es zinu, cik izšķiroši svarīga ir šī komiteja Eiropas parlamentā. Vispirms es vēlētos pateikties jums un komisijai uh, par, jo zinu, ka jūs nodrošināt atbalstu politiskajam noruglējumam un atbalstāt arī strateģiskās attiecības, attiecības starp Eiropas Savienību un ANO. Atgriežoties 2011. gadā, tā bija intervence un starptautiskā sabiedrība izdarīja kļūdu. Tā bija kļūda, un tas šobrīd ir atzīts, proti intervence bija kļūda, Un pēc tam, eh, tā teikt, eh, rietumi atkāpās un teica, nu, lībieši, jūs tur pabeidziet savu revolūciju paši. Un tā bija kļūda, jo eh, no 11. gada situācija tikai ar vienu pasliktināsies un noslikts kļūsi par vēl sliktāku. Tā kā tagad mums ir tas grūtais uzdevums uh, izlabot šīs te pagātnes kļūdas, jo valsts tiešām tika atstāta uh, viena. Uh, un tādēļ bija nepieciešams izdarīt spiedienu gan uz starptautisko eh, sabiedrību, gan uz lībiešiem pašiem, gan uz tiem, uz kā pleciem gulstas politiskā atbildība turpināt politisko procesu. Vispirms jau uh, paskatīties, kas notiek ar Daešu un tā uh, ekspansiju, un kāda bija situācija pirms pāris gadiem, un šodien uh, Daeša ietekme ir ievērojami pieaugusi, jo ļoti ilgu laiku pastāvēja politiskais vakums. Jums tikko šeit bija NATO ģenerālsekretārs, Sīrijas faktors, spiediens uz Sīriju. Rāda tādas sekas, ka cilvēki cenšas dot doties uz tādiem, eh, tādām vietām, kur ir vienkāršāk ieperināties un eh, izplatīt un paplašināt islāma valsti. Un islāma valsts to var darīt uz rietumiem un austrumiem, pēdējos mēnešos arī uz uh, dienvidiem, uz Čādas un Nigēras pusi. Un, uh, lūk, šāda situācija arī noved pie eh, zināma konsensusa, neskatoties uz eh, politiskā procesa grūtībām, eh, runājot ar pārstāvjiem Tobrukā, Tripolē un, Eiropa, un Rietumos. Ir 2,4 miljoni cilvēku, kas ir atkarīgi no humanās palīdzības, 1,3 miljoni cilvēku ir atkarīgi no pārtiks palīdzību no 6 eh, miljoniem lībiešu valstī. Un tā ir potenciāla, eh, potenciāli, potenciāli bagāta valsts. Bet mums nav pietiekamas pieejas Bengāzī un citām teritorijām, kas, eh, un šāds šī situācija tikai pasliktinās, jo kopš notiek kaujas darbība, kara darbība, arvien vairāk cilvēku stāv rindās, lai saņemtu maizi. Un uh, Sīrijas eh, konflikts uh, mēdījos kaut kā ir uh, aizņems vairāk uh, ētera laika, tā kā visi par Lībiju piemins, bet situācija ir ļoti, ļoti bēdīga. Valsts finanšu uh, resursi sarūk, uh, Lībija ir bagāta, tai ir ļoti lieli naftas krājumi, uh, Eh, viņi eh, savulaik ražoja 1,6 eh, miljonus barelu naftas gadā. Tagad šis daudzums ir ievērojami samazinājies līdz aptuveni 500 tūkstošiem barelu. Jūs redzat, tas ir daudz mazāk. Uh, centrālās bankas resursi, kā jūs minējāt, priekšsēdētā kungs, no 2011. ir samazinājušies eh, līdz 50 miljārdiem no 180 miljārdiem 11. gadā. Nu, tā tad eh, te ir skaidrs, ka sešu mē, kaut kur sešu mēnešu laikā tā nauda būs cauri, jo šobrīd notiek elektroapgādes pārtraukumi situācija cilvēkiem ir ļoti sarežģīta. Ko mēs varam darāt, darīt, ko dara starptautiskā sabiedrība? Eh, tika organizēts eh, serats process, eh, kas bija Lībijas politiskās vienošanās plāna izstrāde ar skaidriem termiņiem, kalendāro grafiku, pasākumiem, lai veid, izveidot Nacionālas vienotības valdību. Un protams, ka uh, tas, ar to bija jātiek galā Tripolē. Eh, mēs esam šī procesa vidū, eh, ceļš nebija gluds. Eh, problēma bija tā, ka parlamenti neieradās, lai atbalstītu šo procesu. Nu, es strādāju pie šī procesa, kur bija tātad 22 lībiešu vīriešu sievietes, kas vienojās par tekstu, un tad tas bija uh, jāapstiprina visos parlamentos, jāparaksta, ab, tātad tas bija jādara abiem parlamentiem, gan Tobrukā, gan Tripolē. Un um, viņi tā arī netikās kopā tādās formālās sesijās kopš septembra. Nu, tādas situācijas pārņēma, tātad vienošanās bija vislabākā kompromisa dokuments, nu, vismaz kaut kas pie kā var strādāt, bet ne, nebija parlamenta lēmuma par uh, šo abu parlamentu lēmumu par uh, šī dokumenta apstiprināšanu. un pastāvēja pat prasība parakstīt tātad šo dokumentu, pat bez parlamenta apstiprinājuma. Nu, es toreiz piekritu šim uh, procesam. Nu, bet jūs zinat, jūs visi esat politiķi. Tāda tam dokumentam krū, trūkst politiskās leģitimitātes. Un tad Tobruks valdības, starp citu, tikko esmu atlidojis no turienes, uh, tagad ir apstiprinājušas vienošanos. Nu, protams, ar iebildēm. Viņi tur nepiekrīt katram punktam par 100%, bet kopā viņi ir to atbalstījuši. Un mums vakar bija diskusija, arī aizvakar un sestdien, apstiprināt valdības kandidatūru sārakstu deviņi eh, cilvēki no eh, austrumiem, rietumiem, dienvidiem eh, izstrādāja šo te sārakstu. Pirmais bija pā, tika noraidīts, jo pārāk liels korupcijas risks tur bija, visādi brālēni, māsīcas, draugi, biedri, un saraksts tika pārstrādāts. Mēs bijām Sirātā, lai veicinātu šo uh, procesu, un tagad, nu, beidzot, eh, pārstāvi palātā ir nonācis šis dokuments, eh, šis saraksts apstiprināšanai. Bet eh, balsojuma nebija, taču viņi apgalvo, ka lielākais vairākums, bet šī minoritāte, kas ir palikusi pārstāvpalātā, palātā, vienkārši aizver durvis, eh, nogriež elektrību un neļauj eh, vairākumam eh, ienākt parlamentā ēkā. Nu, redzēsim, kā tas viss beigsies. Labi, tātad vispirms ir nepieciešams panākt pārstāvu palāts piekrišanas. Tur ir kvorums, tur ir vairākums. Un minoritātes jāicina uh, netraucēt organizēt formālu parlamentu sesiju, lai varētu apstiprināt uh, sarakstu. Jautājums tālāk, kā šo valdību iecelt Tripolē, jo tikai tāda uh, valdība, kas būtu Tripolē, būtu darboties spējīgi, jo emigrācijas valdībām mums jau pieredze ir, un, un tas parasti nestrādā. Uh, Un nākamais solis tādēļ ir skaidrs, ka mums ir nepieciešams šo valdību iesēdināt Tripolē. Iedomājieties, ka Tripolē ir pilsēta, kuru uh, patrulē nemiernieki, tur nav valsts iestāžu, nu kā uh, iesēdināt valdību valstī, uh, Eh, pilsētā, kurā ir nemiernieki, un tad ar viņiem jāvienos, kurš tad to valdību atbalstīs, kurš pret viņiem cīnīsies, eh, kuri aizstāvēs un no kuriem būs jāizvairās. Mēs pašlaik turpinām šīs sarunas, lai tomēr mēs šo valdību tur varētu aizvest. Tad, kad nu šī valdība beidzot sāks Tripolē strādāt, nu, jāsaka, valstī nav armijas. Tagad eh, mēs atgriežamies pie Daesh, pie tā, ka nav valsts iestāžu, uh, Tātad tas ir viens no primāriem uzdevumiem. Izveidot nacionālos bruņotos spēkus, tātad nacionālos drošības spēkus. Un šie nacionālie būs tie, kam būs jācīnās pret dāšu. Nu, mēs varam tur bišķi pavombardēt no augšas, bet uh, sauszemes uh, eh, bruņotiem spēkiem ir jābūt pašu lībiešu. Un Lībijas politiķi ir vēl tādi diezgan kautrīgi un nedroši <clears throat> sākt veidot šādus te spēkus. Nu, vēlētos pieminēt vēl pāris īsus punktus. Šis politiskais process ir, nu, tā teikt, ceļš vienā virzienā, un pie plāna ir jāturās. Un es vēlreiz vēlos atkārtot, Tam ir uh, atbalsts starptautiskā līmenī. Ir uh, drošības padomas rezolūcija no pagājušā gada septembra, kas uh, tika pieņemta vienprātīgi. Eiropas Savienība to atbalstīja, Arābu līga atbalstīja, Āfrikas Savienība atbalstīja. Tā ir vienkārši unikāls atbalsts, un man ir, mans uzdevums ir neļaut uh, tam attīstīties pēc Libānas scenārija, bet attīstīties tā, kā to vēlas visas vadošās organizācijas, ieskaitot Eiropas uh, Savienību un ANO drošības padomu. Un kā padarīt šo valdību efektīvu, nu, kā viņi iesēdināt Tripolē, tas ir tikai viens uh, no uzdevumiem. Bet ir jānodrošina paralēlē procesi, pirmkārt, konstitūcija Šīs vienošanās mērķis ir izveidot valdību uz noteiktu pārējais periodu, tikai uz gadu, varbūt diviem, līdz tiek izstrādāta jaunā konstitūcija, stāja spēkā, eh, un eh, to apstiprina Lībijas tauta eh, attiecīgā procesā, un e, tas process vēl notiek, referendums e, vēl nav ne tuvu sagatavots, tiek gatavota tikai pats konstitūcija, tās teksts. Mēs esam izdarījusi um, spiedienu, lai varētu ātrāk pabeigt konstitūciju līdz 24. martam. Nu, jūs zinām, ka termiņi mēdz būt tādi diezgan peldoši, un eh, galvenais ir to tomēr pabeigt, sagatavot un tad eh, nodot eh, nobalsošanā referendumā. Un ir vēl viens jautājums, kas ir steidzīgi jārisina, tas ir labi darbojas Afganistānā. Tur, kur mums ir šis loģisks process Arī parlaments šeit balso un lemj. Bet eh, reizēm cilšu vecākie tika uzaicināti, lai e, eh, līdzlemtu par strateģiski svarīgiem jautājumiem, e, kas ir svarīgi valstī, piemēram, par ASV spēku klātbūtni. E, Uh, Lībijā uh, šīs te organizācija tiek saukta par šūrās, kur uh, ir piedalās pašvaldības, kas papildina parlamentāro procesu, meklējot vietējos risinājumus. Lūk, šī ir divi paralēli jautājumi, un te Eiropieši var palīdzēt, palīdzēt turpināt uh, ar šo te procesu, jo jautājumi ir svarīgi. Militārais migrācijas jautājums, tas, tā ir vēl viena galvas sāpe Eiropiešiem. Un bez valsts iestādēm, bez uh, valsts institūcija atjaunošanas tas nebūs uh, iespējams. Esmu satraucies par to, ka šis politiskais process valdības veidošanā uh, un parlamenta darbības atjaunošana eh, ir daudz lēnāks process, kā, teiksim, militārais process. Politiskās atšķirības, politiskās domstarpības parlamentā noved pie situācijas, kas rada ļoti daudz kavēšanos, un Īslāma eh, valsts eh, tur nediskutē ne par kādiem komatiem eh, vai punktiem vienošanās tekstos, viņi vienkārši eh, ieņem jaunas teritorijas. Tādēļ politiskais process ir jāpātrina, lai mēs eh, neļautu tiem, kas vēlas paplašināties kā daeši, kā cilvēku kontrabandisti, nedrīkst viņiem ļaut izvērsties. Bet tagad gaidīšu jūs jautājumus. Paldies, Kalberkungs, par jūsu prezentāciju. Labi, tad uzklausīsim Mm, deputātu viedokļus un sāksim ar nacionālo deputā, parlamentu deputātiem. Un došu vārdu reiz Maltas pārstāvjiem, lūdzu. Paldies! Man ir tiešām gods un prieks piedalīties šajās diskusijās Eiropas parlamentā. Malta mēs esam pat tuvākā valsts Lībijai. Līdz ar to mēs nevaram neiesaistīties šajos jautājumos. Un mēs ar lielu līdz ar to arī interesi sekojam visam, kas notiek, un paldies jums personīgi par jūsu ieguldījumu darbu. Situācija ir ļoti sarežģīta, kā mēs to labi zinām. Reiz arī jūsu šodienas um, komentāri, manuprāt, reizē mums ir iedrošināms. Un es ļoti labi saprotu īstenībā, kā jūs to domājat, kāda ir šī situācija par pilsētām un arī par ministru kabinetu situāciju. Esmu priecīgs, ka gal galā būs šis balsojums. Ir ļoti svarīgi, lai beidzot būtu skaidri atbalsts šādam vienotai valdībai. Es arī vēlētos noskaidrot. Te ir jautājums par islāmu valstu. Mēs nevaram vienkārši viņu uzvarēt, ja mēs nepanākam vienotu valdību, kurai cīņa pret islāma valsti būtu viena no galvenām prioritātēm. Piemēram, pagājušo nedēļu mēs konstatējam atkal, kur bija atkal uzbrukums tieši naftas ieguvē no uzņēmumiem. Tā kā mēs uzskatām īstenībā, ka uh, Nu, te vajadzētu skaidri pateikt, īstenībā man interesētu jūsu viedoklis par militāro klātbūtni. Kā jūs to redzat? Vai mums arī kaut kādā veidā jāpaplašina šī līdzdalība? Galu galā es domāju, ka atsevišķi vēl sabiedrības daļas tomēr nav pārstāvēts. Un beidzot, es gribētu arī jautāt jūsu viedokli par kalifs lomu visā šajā procesā. Vai īstenībā situācija tikai nepasliktinās? Paldies, Tala Helmkungs no Vācijas. Paldies, priekšsēdētāji, paldies Riko Berkungam par ļoti izsmeļošu ziņojumu. Nu, to varētu teikt ar lielu prieku, es tiešām pieņemu. Mums ir bijušas arī diskusijas Bundestagā par to, vai mēs varētu piedalīties arī Lībijas un Tunisijas karavīru apmācībā. Mēs esam šajā jautājumu pārnājuši, piemēram, ar Tunisiju, jautājot viņiem, kā viņi redz šo situāciju, viņiem īstenībā ir ļoti bažīga attieksme. Un tāpat arī Vācijas bundestāgā. Mums īstenībā ir nopietnas bažas par to, vai tas ir īstais ceļš, vai tiešām mēs varam būt ar pārliecību, ka tos, kurus mēs apmācīsim, arī paliks lojāli un arī vēlāk uzņemsies tālāko vadību. Un, nu, tie jautājumi, kas mums būs jāatbild pavisam drīz, ja mēs skatāmies tur arī plānoto laika grafiku, um, nu, ja viss šī situācija tieši tā attīstīsies tālāk, nu, mums nav skaidrība, kā tad būs ar šiem spēkiem. Tāpat arī slepenie dienesti arī ziņo par IS, ja islām valsts tālāko izplatību. Tas ir ļoti satraucoši šīs ziņas un mums nav laika īpaši tur vilcināties un lietas vēl tikai domāt. Tas gulā galā ir, manuprāt, tāds arī starptautiskās sabiedrības uzdevums, un mums ir jādara viss, lai varētu tiešām šo situāciju risināt. Bet, nu, tā kā līdz šim divus gadus nav neviens īsts lēmums bijis pieņemts, un ja tas tā turpinās, ko tad mēs izdarīsim? Paldies, tālāk, Karperkungs. Paldies arī Koberkungs par uzrunu un skaidrojumu. Jūs sacījāt, ka varbūt, ka te ir tā, ka Eiropas Savienība varbūt nav darījusi visu, lai Eiropas Savienība palīdzētu Lībijai nostāties skājām. Tad vai tas ir balstoties jūsu pieredzi? Un arī Irāku un Afganistānu Es redzu tādus trīs galvenokārt lielus modeļus. Viens ir smagā iejaukšanās, viena tāda vieglāka iejaukšanās, nu viegla. Un tas nav īsti tādā mēroga atbalsts valstī, kā tas ir smagās iejaukšanās gadījumā. Trešā opcija, nu it kā, kad konflikts iz, izbeigsies pats no sevis, ja? izskatās, ka Sīrijā tas varētu būt nostāja. Uh, Bet reiz ir trīs sekojošas kļūdas. Viens ir, ka jūs arī iejaucaties un neko nedarāt, un gal galā, nu kādi jūs tad īsti secinājumi par jūsu arī pieredzēm attiecīgās valstīs? Tālāk Lūzīgas kundze. Lūzīgas kundze, jā. Um, paldies. Ja mēs runājam par vienotības valdību un ar to saistītās problēmas, Nu, tas ir viss labi zināms, un par tā esam daudz reiz diskutējuši. Bet arī ziņojumā parādās tas, ka nu, valdības izveide ir priekšnosacījums tālāko arī militāro darbību skaidrai tādai noregulējumam. Bet tad jautājums, vai tad notiek šīs arī uh, karavīru apmācības, kuras tad vadītu Vācija? Nu, man vairāk ir neskaidri jautājumi. Tad jautājums ir, ko īsti mēs viņam mācītu un kam? Galu galā, Lībijā jau ir ļoti pieredzējuši karavīri un tie tad brīvie, eh, nu, kaujinieki. Jautājums ir, tad mēs viņiem piedāvājam vēl kaut kādā veidā apmācīt vēl labāku un vēl eh, jaunāks ieroču izmantot. Tālāk tad jautājums par ieroču embargo. Tas ir jāceļ tad un gal galā. Tā kā savstarpēji šīs grupas ir ļoti naidīgas, nu tad pret ko mēs īsti viņus sagatavojam? Kuru pret ko? Tālāk par ASV lomu. Uh, man arī nav izskaidrs. Viņi ir bombardējuši vairākus mērķus, lai gan ir zināms, ka tur ir gājuši bojā līdz to civiliedzīvotāji, vairāk nekā 30 cilvēku. Uz kādu, cilvēku, eh, uz kādu starptautisko tiesību pamatu tad īstenībā ASV darbojas un veic šos gaisa uzlidojumus. Paldies. Tālāk Lohvīlers kundze. Ja man arī būtu jautājums cīņā pret Daešu. Par pēdējiem ASV uzbrukumiem, ja, pret ASV apmācības nometnēm, Tas notiek pagājušo piekdienu. Vai es uzskatu, ka tas nozīmē tādu konfliktu sāsinājumu, vai arī mēs varētu teikt un uzskatīt, ka tad drīzāk tas ir tā kā Jemenas gadījums, kur ir tādi ierobežoti gaisa uzbrukumi no ASV puses, vai arī vēl kaut kā cita veida um, variants. Un kas tad īsti ar, ar reģionālajiem valstīm? Eģipte, apvienotā Arābu Emirāti, visā procesā un, uh, un kas tad arī notiek arī ar um, misiju Sofiju. Ja mēs tā sūtām karavīrus arī uz Lībiju, nesaprot, ka tur ir atsevišķi jau tagad tādi pozitīvi signāli. Vai arī tur vajadzētu vēl sagaidīt pozitīvāks signāls, pirms mēs varam lēmēt par arī kādu Eiropas spēku sūtīšanu uz Lībiju. Tālāk, Prēdz kungs. Paldies! Koblerkungs, paldies par jūsu arī darbu un šodienas skaidrojumiem. Nu, īstenībā jau mēs iepriekš esam runājuši par to neskaidrību ar jauno valdību un gaidāmo balsojumu. Un atkal, mēs redzam, ka pusi tur bloķē šo lēmumu nu, tas ir atkal atlikts un atlikts, un tas arī parādās šeit ziņojumā. Bet jautājums, ko tad jaunais premjers, kāds viņam būtu politiskais svars, ko viņš varētu reāli, nu kā lai to pasaka, panākt? Kāds varētu būt viņa ietekmes svirs? Jo tikpat labi, kad jau uzreiz bija runas par aizsardzības ministra nomināciju, jā, tur bija runa par līdzsvaru, kā līdzsvaru. Uh, tā ka viņš būtu īstais tas cilvēks ar dzelzs stūri, kas varētu arī noteikt, zinām, virzienu un kārtību, nodrošināt Libijas aizsardzību. Tas reizē tas pats jautājums, ko uzdeva Lohbīlērs kundze. Par Ēģiptes ietekmi šobrīd. Kāds īsti notiek un kas īsti ir? Tālāk, Freunde kungs. Jā, paldies. Nu, tiešām, liekas, gan iespaidīgi tas, kā jūs arī darbojaties. It kā no nu vienas puses arotbiedrība, un otras puses reizē arī ar, darba devēju padome. Tas tā kā būtu it kā jūs risinātu civilizētas sarunas attīstītā valstī, Vācijā vai Austrijā, bet, nu, piedošana, tā jau tas nedarbojas. Viņu izpratni par demokrātiju ir pilnīgi savādāk. Bet, nu, jūs it kā mēģināt domāt, ka tas tā varētu būt atbilst arī mūsu izpratnē tajā pusē. Uh, nu, jā, man būtu vairāk arī jautājumi. Kā tad īsti būs ar šo daišu? Um, labi, jums tur ir tad kas pretī? Parlaments, ministri, viņi domā, ka tas ir tikai tāds rietuma atrunāšanās, lai jūs kaut kādā veidā, nu, kaut ko tur it kā spētu uzrakstīt beigās, pateikt, kas tur bija, vai reizē tas tā kā arī reāli ir draudi. Pagolā vakardienas dokumentā arī tika tas skaidri ierakstīts. 650 tūkstoši tagad kaujinieki Daiši jau darbojas pēdējo piecu gadu laikā viņi pievienojušies. Bet parlamentā, mēs zinām, Lībijā, piemēram, tur reāli viņiem atslēdz elektrību, nu, viņi nevar strādāt. Bet kas tad īsti ir šie, uh, kas to visu bloķē? Paldies tālāk, Atīnī. Paldies, priekšsādātāji. Nu, es arī vēlētos tieši jautāt un pierasties jautājumā par Tripolis, uh, nu, ka valdība tagad pārceltos Tripoli. Tas droši vien ir ļoti svarīgi, bet kā tad šī situācija īsti tur ir un vai tā ir stabilizēta? Un vai izdodas kaut kādā veidā tur uh, samierināt šīs divas nesamierinās grupas? Un ja netiks izveidota valdība, manuprāt, tad šie diezgan nopietnas tad um, valsts sadalīšanās draudz. Nu, droši vien, ka ir jau arī tāds spēks, kas to ļoti labprāt arī uh, redzēt, ka tāds notiek šāds pavērsiens. Un tad vēl arī turpinot pretskunga jautājumu. Par aizsardzības ministru, jā, mums ir tiešām jautājums, kas viņš īsti ir. Un tālāk, kādi tad īsti ir instrumenti un iespējas aizsargāt nafts iegūs iekārts. Un jā, tie, kas jau šobrīd to visu paņēmuši, ja viņi nesadarbosies, kas notiks tālāk? Ja kopš 2013. gada situācija ir ļoti saspringta un pilnīgi mainījusies. Nu, galu galā arī Sīrijā tas ir bijis, ne jau tikai Lībijā, jā. Ja? Nu, bet kas tad īstenībā ir bijis viss tas postošākais? ko tad īsti izdarīs uh, īdaiši. Kāda varētu būt tomēr tad īstenībā, varbūt tālāk apmācības pasākumi, lai tomēr panāktu izmaiņas? Jā, paldies. Uh, tālāk, Gabriels kundze. Es arī vēlos pateikties īpašiem pārstāvjiem. Jūs veicat ļoti sarežģītu darbu. Un es arī no savas puses vēlos jums atgādināt, ka mēs tiešām pilnībā jūs atbalstām. jā, un te ir šis arī svarīgais balsojums priekšā, bet vēlētos te runāt par četriem svarīgiem jautājumiem. Pirmkārt, par pārstāvniecību valdībā. Lībijā te šis konflikts ir ļoti daudzslāņains un arī jāatzīst tāds multi daudzveid, etniskā ziņā daudzveidīgs. Ir jānodrošina, ka jaunā valdība pārstāvētu val, uh, visu valsti un tas visplašākajā daudzveidībā. Uh, tā ka nerunāsim tikai par nacionālās valdības izveidu, arī runājam arī par tādu izlīgumu darbu, kas ir jāizteno visā valstī. Un tādēļ būtu svarīgi, lai arī, ka sievietes tiktu iesaistītas šajā darbā un netiktu atstāts novērtā vai ārpusē. Otkārt, miera nolīgums tas arī balstās uz ekonomisko plānu. Kā tad īstenībā starptautiskā sabiedrība varētu sniegt atbalstu valdībai, lai novērstu ekonomisko katastrofu? Treškārt, par valdības prioritātēm. Vai jūs domājat, ka viņi tiešām arī pieprasīs starptautisko militāro atbalstu? Līdz šim mēs visu laiku runājuši, ka te nav runa par mm, mm, starptautisko spēku iesaist Lībijā, bet gan drīzāk, ka tiem jābūt Lībijas spēkiem, kas cīnās pret Daešu. Un ceturtkārt, es, uh, no Arābu līga, Āfrikas Savienība, uh, visu laiku ir norādījuši uz to, ka ir jānotināk tiešām izlīgums. Mans jautājums, vai tas atbalsts, ko sniedz starptautiskā sabiedrība, vai tas tiek pietiekami koordinēts? Paldies! Nākamais runātājs. Tas ir Viginīna kungs. Koblēr kungs, vēlos pateikties jums par jūsu darbu. Mēs jau arī te pieskaramies jautājumu par Lībijas karaspēku. Nu, te ir jautājums par to, kā var tiešām uh, piesaistīt Eiropas valstis un nodrošināt tā kā attīstību un apmācību. Nu, arī Bulgāriju iesaistot, bet īstenībā šobrīd nav īsti skaidrs, kas ir saruna partneris Lībijā. Otkārt, nav arī nekādu garantiju, ka sagatavotie karavīri nemainīs arī savus uh, nometnes un nepārtaps par privātiem kaujiniekiem un cīnītos Daesh pusē. Kā jūs redzat, vai varbūt jaunākā notikuma attīstība pieļaut to, ka tiek jau nodrošināt labāku militāro spēku sagatavošanu? Manuprāt, šobrīd būtu ļoti, ļoti svarīgi konsolidēt nevis tikai arī militāri, bet arī politiski visu valsti. Ja daži tiek sakaut Sīrijā, iespējams, ka viņi taisni vairāk tad iepirināsies Lībijā. Paldies! Tālāk vārds Monikungam. Paldies, Koblēkungs, jau ar jūs arī šodienas uzrunu. Nu, līdz ko tiks izveidot Lībijas valdība, man interesē, vai tiešām pirmais solis varētu būt, ka viņi tad pārceļ uz Tripoli. Nākamais. Vai izdosies šos daudzos kaujiniekus kaut kādā veidā tad eh, piesaistīt? Vai viņi tad kļūst par armijas eh, lojāliem karavīriem? Un tie, kas tie ir iesaistījuši šobrīd ieroču kontrabandā, cilvēku kontrabandā, tur jau būs papildus jau jauni uzdevumi. Nu, viens ir tas, ko mēs starptautiskā sabiedrība domāju, mēs varētu prasīt, ka jaunā valdība nodrošina militāro intervenciju. Nu, labi, jūs zinat arī te par citām valstīm, te pat minam Marokas lomu. Man interesē jūsu viedoklis. Šobrīd starptautiskā Savienība visu laiku kopie, sabiedrība pies, pievērš uzmanību Sīrijai. Bar, m, Lībija nav aizmirst, kā jūs to redzat. Un Tobrukā piesaistot kaimiņu valstu ārlietu ministrs un arī drošības padomas valstīm, tur vajadzētu plašāk varot risināt šīs sarunas. Un īsti, kas tad īsti notiek ar šo blokādi? Ko viņi vēlas panākt? laiku novilcināt vai kaut ko citu, vai viņi domā, ka tiešām izdosies panākt starptautisko spēku militāru intervenciju, vai jūs lūdzu varētu padzīnāt to izskaidrot. Paldies tālāk, Omiškundze. Jā, mani vislabākie vēlējumi jums, Koblerkungs. Es domāju, ka jūs ļoti nopietni strādājat pie šiem jautājumiem, un es ceru, ka jums arī izdosies panākt labu rezultātu. Jau pirms trim gadiem dzirdēju, ka vairs nebūs naudas bet nafta arvien plūst, līdz ar to nauda plūst. Tikai no uz offshoriem. Tādēļ mans jautājums. Vai šīs tā mētiecīgās sankcijas, kā mēs tam pieprasījuši, un um, konta apķīlāšana, vai tas nepalīdzētu un liktu varbūt arī varbūt lībiešiem pašiem mainīt savas pozīcijas un aktīvāk izstrādāt un izveidot šādu valdību. Bet īstenībā ir tā, ka Malta gandrīz iedrošināja atsevišķas Lībijas eh, tur sarunu partneru puses izgāzt šo nolīgumu, lai gan mēs sacījām, ka tas ir jāizdara. Lūk, tā bija tāda iekšējā eh, pēkšņa pārsteigums. Nemaz nenāt par citām kļūdām, uh, kas ir pieļauts tas, ka mēs nespējam nodrošināt vienot pārvaldes kaut kādu mm, struktūru Kadāfi armijā. Tagad sanāk, ka tur ir, nu, darbojas jau algoitņi, tas starpnieku karš. Un Labi, tālāk mēs runājam par Ēģipti, apvienotiem Arabu Emirātiem un Katāru, kas ir vēl no citas puses iesaistījušās un visu situāciju padara vēl sarežģītāku. Un līdz to aizsis tik izplešās. Un paldies. Un tālāk gālē, kungs. Paldies. Atcaucies ar Minhenes drošības konferenci. Tur bija arī vairāk tādi aktuāli jautājumi par Lībiju. ka nu izdotos panākt, ka tiešām no visas rietuma Āfrikas vai arī kā tu piesaistītu spēkus un tos sagatavot. Jautājums ir, vai IS ir kaut kādā veidā konkrētos punktos iesaistījusies, vai arī lībiešu sabiedrība ir tā, ka gandrīz viena alga, ko darīt starptautiskā sabiedrība, vai tad tur ir uzsākto gaisa uzbrukums, uh, vai tiešām ījas apkarošana varētu veicināt vienotības valdības izveidu Libijā, vai, ne, vai būtu tomēr pretējs efekts? Un kāpēc Turcija īpaši atbalsta Tripoli? Tas man nav skaidrs. Varbūt, ja mēs to izprastu, mēs arī uz to varētu kaut kā labāk reaģēt. Paldies, Mihail. Kobler kungs, tāds vārds jums atbildēja. nu, uz kādām septiņām, astoņām minūtēm, ja? Jūs varētu varbūt tad atbildēt uz uzdotiem jautājumiem. Nu labi, jautājumi, protams, bija vesels stundas garumā, man jāatbild septiņ, astoņu minūšu garumā. On, on. Vispirms gribu jautājumu raksturot tā vispārīgi. Tas ir nācijas veidošanas jautājums, un uz katru jautājumu, ko jūs uzdevāt, var atbildēt no šī skatu punkta. Šajā valstī nekad nav bijusi izveidojusies nācija. Kavdafī 43 gadu garumā spēja atstāt iespaidu par valsti, kāda īstenībā īsti neeksistēja. Mēs runājam par valsts iestāžu atjaunošanu, bet tā nav nekāda atjaunošana. Tā pirmo reizi kaut kas tāds vispār tiek veidots. Un valsts ilūzija ir novedusi, vai valsts ilūzija, tas ir tas, par ko jūs jautājat, kā strukturēt uh, nākotnes armiju, kas varētu būt armijas vadītājs, kā to strukturēt, kā panākt, lai tā ir vienota, jo tādas pieredzes vispār nav. Irākā ir 5000 gadu gara militārā vēsture. Viņi zina, ko nozīmē, viņi zina, kas ir armijas virspavēlnieks un kas viņam jādara. Bet Lībijā tas viss ir notiek pirmo reizi. Un ir um, tādās grafikos vai um, ir, tie ir, tos nav iespējams vēl aizpildīt ar konkrētiem vārdiem. Ir iespējams zīmēt stabiņu diagrammas vai kaut ko tam līdzīgu. Un tā ir galvenā problēma. Uh, arī kas uh, tā ir saistīta ar jautājumu, ar to, ko jūs bieži pieminējāt savos jautājumos ar pacietību un nepacietību. Vairāki no jums tieši runāt par apmācības misiju. Jūs teicāt, ka otrais solis nāk pirms pirmā Bulgārijas pārstāvja. Jūs jautājat, kas tiek apmācīts, kurš uh, karotāji, militāristi, vai tie ir kaujinieki. Un tā kā nenotiek darbība loģiskā secībā, tas rada problēmas. Apmācības misijas uz katra soļa, bet bieži ir tā, ka tiešām otrais solis nāk pirms pirmā. Un notikumu secība ir tāda, kāda tā ir. Un uh, Mūsu uzdevums ir palīdzēt izveidot Lībijas nacionālo armiju. Karotāji ir rietumos, citas grupas ir cito, citā reģionā, kā savest to visu kopā, kas būs virspavēlnieks. Par to visu ir jāvienojas un ir jāizvēlas vai jāatlasa vienības. Mēs runājam par varbūt diviem tūkstošiem, ar ko sākt, un tad 20 miljoni ieroču ir šajā valstī un 6 miljoni iedzīvotāji. Jūs jautājāt arī par to, kā tiek uzraudzītas naftas atradnes. Vai šie cilvēki ir jāapmāca? Arī uz šo jautājumu ir jāatbild, un apmācības standartiem jābūt vienotiem. Par ieroču embargo es vēl runāšu. Pieeja ir soli pa solim, nevajag skriet. Uh, nevajag jūgt ratu zirgam priekšā, mums ir arī jāpārbauda cilvēki, kurus mēs vēlamies apmācīt un kurus apmācam. Mums ir jāraugās uz cilvēku tiesību ievērošanu un jāspēj parādīt nu, lielās līnijās, pierādīt, ka cilvēki kurus mēs apmācām. ka tie ir pārbaudīti cilvēki, kurus mēs apmācām. Un par intervenciju es vēl atbildēšu, tas bija atsevišķs jautājums. Ņemot vērā esošos resursus, uh, armija ir jāveido daļēji, iesaistot kaujiniekus, un tad ir, tad loģiski būtu, ka apmācība ir pēc cilvēku pārbaudes. Haus mēdz būt tāds, ka, nu, cilvēki vienkārši mēdz pazust. Daudz no jums uh, sacīja, ka jūs raizējaties tieši par to, kā šī apmācība notiek un kam tā ir domāta. Bet tiešām, kā es jau sacīju, loģiskā secība to nevienmēr ir iespējams nodrošināt. Vieglāk ir nu, piešķirt naudu, bet uh, notiekošajam ir jātiek strukturētam loģiski. Tad par intervenciju un jautājumu, kas saistās ar valdības veidošanu. Man bieži nākas dzirdēt jautājumu par ātrumu ka vajadzīga vienkārši militāra intervence, un tad ātri var izveidot vienotu nacionālo valdību. Kāds no jums arī runāja, ka vispirms ir jāprasa, lai amerikāņi iejaucas, uh, vai veic uzbrukums no gaisa. Un tad nāks tāda fāze, un tad tai sākos nākošā, un jācīnās Lib Lībijā pret cilvēku uh, nelegālu pārvietošanu. Es gribētu aicināt būt piesardzīgiem. Šī Nacionālās vienības valdība sākumā noteikti būs vāja valdība. Uh, um, koloniālismam ir smagas sekas, tās ir jūtamas un uh, nostāja, tāda antikoloniālisma nostāja ir izteikta, jūtama. Un uh, raksturīgi ir arī attieksme, Ameri ka ārzemnieks mēs nevēlamies pie lemšanas uh, paši tiksim galā. Uh, par drošību runājot, uh, te varbūt vēl būtu pieņemama ārzemju palīdzība, bet kaujinieku vidū attieksme ir ļoti negatīva pret ārzemnieku iesaisti lemšanā. Un šī vājā valdība noteikti tai būs vajadzīgs atbalsts. To nevajadzētu vājināt tai no tās nevar arī prasīt daudz ko, piemēram, atļaujiet mums veikt uh, bombardēšanu no gaisa. Un šobrīd situācija ir tāda, ka cilvēku pārvietotāji, nelegālie tirgotāji vienkārši zvan pa telefonu, kad ir pienākuši, pienākusi laiva vai pienākuši 400 bēgļi, kas tagad ir jātransportē. Un mums ir ļoti jārīkojas ļoti piesardzīgi, ņemot vērā situāciju. Par militāru intervenciju es gribētu tomēr norādīt, ka tam nevajadzētu būt, no tā nevajadzētu gaidīt nekādus brīnumus vai kādu īpašu efektu. Tad vēl vairāki no jums jautāja gan par uh, militāro intervenciju, uzbrukumiem no gaisa. Mūsu nostāja ir skaidra jebkuras intervences gadījumā, arī Lībijas gadījumā. Tam, tas var notikt tikai saskaņā ar startautiskām tiesībām, jāņem vērā startautiskās humanitārās tiesības, jāņem vērā uh, dažāda, dažādas sekas, kas var parādīties pēc laika, un atļauja iejaukties, nu, par to joprojām eh, ir jāturpina runāt, tāpēc es nevaru jums skaidri atbildēt, vai startautiskās tiesības kaut ko tādu šajā situācijā pieļauj. Un kā es jau teicu, tieši starptautiskās humanitārās tiesības šeit ir izšķirīgas. Tad ir grupa tādu um, politiskā procesa bloķētāju. Un mēs vērojam Lībijā uh, tādu sindromu, tā kā tik ilgi nav bijis valsts struktūru, tad katrs mēģina panākt savu interešu īstenošanu, gan cilšu, virsaiši, gan citas iesaistītās puses. Un uh, ir jāpanāk tas, kas šobrīd vēl nav noticis, lai kopīgās nacionālās intereses paceltos pāri privātajām. Bet, neraugoties uz visu to, uh, varu jums pateikt, ar ko to jūs vienmēr varat pieminēt, arī runājot ar Lībijas pārstāvjiem. Malta, piemēram, jums ir ļoti nozīmīga loma šajā reģionā. Ja mēs runājam, ja mēs gribam panākt nacionālu izlīgumu, tad ir jārespektē valsts kopumā ir gan liberāļi, ir gan mērenie islāmisti, ir arī politiskais radikālais islāms, arī tā ir Lībijas daļa. Mēs nevaram teikt, ka noraidīsim jebkuru ministru, kas nāk no musulmaņu brālības, bet musulmaņu brālība arī ir Lībijas daļa. Vai noraidīt katru, kas ir bijis pietuvināts ģenerālim Haftaram, ja mēs tādā veidā turpināsim, neko nepanāksim. Valsts tikai sašķelsies vēl vairāk. Ir jābūt gataviem kompromisam. Uh, protams, politisko islamu var vērtēt visādi, bet tā ir politiska realitāte šajā valstī Politiskais islāms ir viena no politiskās nu, paletes krāsām. Politiskais islāmists no austrumiem, kam ir labas attiecības ar islāma kaujiniekiem, ja ir vajadzīgs spējīgs ministrs, kas spētu darboties Tripolē, tad jo labākas attiecības vai ciešākas saiknes šādam ministram būtu ar pusēm, kas nosaka, kas spēj ietekmēt politisko stabilitāti, jo labāk ir reģions, tad kāri, kas tiek izcīnīti ar citu rokām. Nu šeit Ēģiptei, protams, ir liela interese. Eģipte ir gara robeža ar Lībiju, Eģipte ir ieinteresēta drošā robežā. Pusotra miljona eģiptiešu strādā eh, Lībijā un Un Ēģiptieši eksportē strādājošos uz Lībiju. Ēģipte ir ļoti ieinteresēta situācijas normalizēšanā, bet Katāra, Turcija, Abu Dabi, kāda interese varētu būt šīm valstīm? Turcija, pilnīgi skaidrs, tās ir ekonomiskas intereses. Tripolē Kopš 2011. gada ir virkne nepabeigtu ēku, ko nepabeidza celtnieki no Turcijas, jo firmām bija jāaizbrauc. Un eh, šīs startautiskās tuvināšanās ceļā Kataras, Abu Dabī un citu uh, um, attiecības ar šīm valstīm, var teikt, ir uzlabošanās. Jo tas, kas uh, šīs valstis apvieno, tās ir bailes vai raizes par to, ka daeši var izplatīties vēl vairāk. Valsts pati pēc tradīcijas ir sufistu sufistu valsts. 90, eh, 80% no daiešu nav lībieši. Nav arī vērojama masveida Lībijas jauniešu iesaistīšanās daiešu. Tur ir vairāk marokāņu, citu au, valstu pārstāvju. Mēs domājam, ka Tas, kas notiek Sīrijā, protams, nu, veicina, veicina spriedzi. Tas būtu īsumā. Liels paldies par jūsu atbalstu un paldies par uzmanību. Thank you very much. Paldies, Gobler, Koblera kungs. Varbūt Elmārs. Es gribētu teikt paldies Koblera kungam. Viņa misija ir ar nepārvērtējumu nozīmi. Un, protams, jums vajag drosmi. Ja mēs skatāmies uz situāciju Ziemeļāfrikā, Tunisijā, Eģiptē, jū, tas, ko jūs darāt, ir tieši saistīts ar stabilitātes nodrošināšanu reģionā Un šeit ir būtiski izvēlēties pareizos soļus, ņemot vērā to, cik daudz kas ir likts uz spēles, cik daudz ir iesaistīto. Un, ja neizdodas stabilitāti nodrošināt, tad problēmas pie Grieķijas un Turcijas robežas mums vēl liksies e, nekas sevišķs. Paldies, līdz ar to šī, šis punkts ir noslēgts. Paldies tulkiem, paldies dalībvalstu parlamentāriešiem. Nākamā sanāksme pirmdien pēc pusdienām, bet tagad. Sēde ir beigusies, paplašinātā biroja sastāvs var palikt zālē.